Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Mēs jau norādījām, ka sāksim uh, vēlāk uh, šodien 9.15, bet paldies kolēģiem, kas ieradās laikā. Referents jau kādu laiku ir šeit, uh, kas ir atbildīgs par pirmo darbu kārtības punktu, un tāpēc mēs varētu sākt. 11.45 būs elektroniskais balsojums. Lūdzu, paņemiet savas balsošanas kartes, to gribēju jums atgādināt un gribu arī norādīt, ka piektais darbkārtības punkts ir atlikts. Tad varam tagad sākt skatīt ceturto darbkārtības punktu, kas ir situācijas prezentācija attiecībā uz triologu sarunām par uh, Eiropas Savienības kopīgo sarakstu ar uh, drošajām valstīm attiecībā uz uh, kopīgām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai. Un Silvija Gijoma ir referenta lūdzu informāciju. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu, lai iesildītu šo nedaudz vēso zāli. Jūs jau teicāt, ka ir bijuši divi trialogi. Vienas bija vispārīgais, un es varu jums pastāstīt, kas tur notika. Un otrais trialogs 9. oktobrī ļāva nedaudz konkrētāk diskutēt par priekšlikumiem eh, no visām pusēm un arī zināmā mērā eh, virzīties uz priekšu zināmos jautājumos, bet arī eh, ieskicēt jau tos punktus, kuri būs problemātiski starp padomu un parlamentu. Ir četri galvenie jautājumi. To jau teicu, bet to atkārtošu, runājot par šo jautājumu. Uh, un par to arī diskutējam ar padomu un komisiju. Pirmais attiecas uz uh, Eiropas un nacionālo sarakstu harmonizāciju. Pozīcijā, kuru Libes pozīcija pieņēma, mēs uh, atcēlām šīs uh, dalībvalstu sarakstus un piedāvājam tikai Eiropas sarakstu, bet padomu to nevēlas. Viņi vēlas, lai būtu tāda līdzās pastāvēšana Eiropas un dalībvalstu sarakstiem un parlaments pieņēma spēcīgu, bet arī pragmātisku pozīciju, atceļot nacionālos sarakstus, mēs vēlamies veicināt šo te priekšlikumu harmonizējošo efektu. Mēs piedāvājam trīs gadu laikā šos sarakstus atcelt, mēs neprasām, lai tas tiktu darīts viens, viens dienas laikā, un šie nacionālie saraksti tad tiktu atcelt ar ļoti konkrētām procedūrām. Uh, Eh, to mēs izskaidrojām padomēji, bet viņi grib paturēt šīs nacionālās listas, nacionālos sarakstus līdztekus Eiropas sarakstam. Bet tas ir diezgan haotiski, jo tas eh, neļauj mums saskaņot mūsu praksi, eh, runājot par drošām izcelsmes valstīm. Un arī šis regulējums tad ir apdraudēts, jo um, parādās jau arī jauni nacionālie sāraksti, un um, tie vēl izplatās, kas ir tieši pretēji mūsu mērķim. Tātad mērķis padomēji ir atlikt šīs diskusijas par nacionālā sarakstu atcelšanu un arī par procedurālo regulējumu, kas notiek, bet uh, tas arī nav apmierinoši, taču vienkārši paslaukot grožu zem paklāja, mēs neko neatrisināsim. Tātad mums ir jāmēģina rast šeit risinājums, kas būtu visiem pieņemams. Otrais uh, punkts ir metodoloģijas jautājums. Šeit tiešām no abām pusēm ir bijuši pūliņi, kas ir pielikti, un mēs esam panākuši būtisku progresu. Uh, vispārīgi runājot, uh, padome pieņēma iekļaut NVO informācijas avotos un pieņēma arī to, ka jāpiešķir būtiska loma Eiropas patvērumu birojam, runājot par um, saraksta revidēšanu. Mēs par um, HCR lomu vēl runājam un NVO lomu. Um, tur ir jāizdomā, kā tas viss funkcionēs, un mēs uh, vēlamies panākt šeit progresu. Uh, Bet mēs nevēlamies veidot nekādu milzīgu sarežģītu veidojumu ar NVO un tā tālāk, kas uh, um, um, mums uh, traucētu strādāt. Un mums ir jāpalīdz uh, institūcijām uh, sniedzot uh, informāciju. Mēs esam izteikuši priekšlikumus un mēs arī gaidām tagad padomas atbildi. Trešais punkts uh, attiecas uz ļoti būtisku punktu, un tur uh, diskusijas, diemžēl, būs diezgan sarežģītas, jo tā ideja, uh, kas ir padoms priekšlikumos, uh, ir veikt tādas ļoti kosmētiskas izmaiņas, tātad reāli tas parāda, ka padome nevēlas apspriest pamatiesības, runājot par šo drošo valstu sarakstu. Uh, un um, viņi vēlas atlikt uh, šīs diskusijas uz vēlāku laiku, kad būs diskusijas par uh, patvērumu procedūras regulējumu. Mēs to nevēlamies, un tā arī nav libe pozīcija, pozīcija, kur mēs pieņēmām. Mēs nevēlamies, ka šis uh, koncepts par drošām izcelsmes valstīm uh, būtu at, atrauc no dzīves. Tur ir jādomā taču par reāliem cilvēkiem, kas prasa patvērumu. Un mēs arī sapratām, ka komisijas izstrādātajos priekšlikumos, tad, tad ir šis jaunais priekšlikums, kas tiek apspriest, e, drošās izcelsmes valsts princips un tā um, procedurālā uh, ieteikme būs obligāta, tātad mēs uh, nevarēsim par to runāt abstrakti. Tas bija nedaudz uh, sarežģīti ar pamatiesībām. Mēs uh, tur tiešām tagad strādājam tā formāli. Un es domāju, ka diskusijas būtu jāturpina, pat ja tās ir sarežģītas. Un pēdējais punkts uh, šajā paketē, pie kā mēs strādājam, ir uh, pārtraukšanas mehānisms. Tur uh, arī ir pielikti pūliņi un panāks diezgan būtisks progress. Es vienkārši atgādinu kolēģiem, ka šis pārtraukšanas mehānisms paredz, ka var eh, um, pārtraukt šīs valsts eh, atrašanos drošo valstu sarakstā, ja ir kaut kādas problēmas. Uh, Mēs esam diezgan viensprātis ar padomi par šī noteikuma mērķi, bet padomi grib izvēlēties nedaudz citu ceļu, lai pie mērķa nokļūtu. Tātad es centos ieskicēt šos četrus punktus, par kuriem ir diskusijas ar padomi, ir progress, bet tomēr ir arī atšķirīgi viedokļi diskusijās ar padomi. Ko es gribēju paskaidrot padomai? Tas ir tas, um, ka mēs eh, diezgan pieķērušies esam šiem saviem eh, punktiem un viedokļiem, un eh, tāpēc mums ir jāturpina diskusijas, un noslēgumā es gribētu pateikties tehniskajai komandai, kas mums palīdzēja, un ēnu referentiem, kur ļoti aktīvi iesaistījās šajā diskusijā. Paldies! Thank you, Silvija. It's very comprehensive report. Paldies, uh, Silvija. Tas bija ļoti visaptvarošs ziņojums. Uh, tikai Andersons Martins Kons grib jums kaut ko uh, jautāt. Tas nav tik ļoti uh, jautājums, bet es esmu ēnu referente un gribēju vienkārši atzinīgi novērtēt referents paveikto darbu pēdējos mēnešos, un es gribu uzsvērt to, ko teica referente par uh, bažām, par uh, šo te um, vēlmi no padomas puses uh, nojaukt šos drošības mehānismus, kas ir drošo valstu uh, direktīvā, ir ļoti, ļoti svarīgi, izšķirīgi svarīgi, lai pamattiesības tiktu šeit iekļautas attiecībā uz tiem, kas prasa patvērumu. Nav nekādu garantiju, uh, ka tas būs svarīgs punkts eh, kādā nākotnes direktīvā vai patvēruma regulā, ja tas vispār tiks iekļauts. Un eh, es eh, gribu pilnībā piekrist tam, ko teica referente. Tas tiešām ir izšķirīgi svarīgi, lai šīs tiesības būtu iekļautas tekstā. Mēs pretosimies jebkādam piekāpšanās mēģinājumiem šajā jautājumā Un es domāju, ka arī citēnu referenti līdzīgi rīkosies, jo īpaši šonedēļ, jo mēs redzam, ka Turcija ir masveidā arestējusi 11 uh, eh, parlamenta deputātus. Un ko tad tas nozīmē? Turciju nevar nekādā veidā uzskatīt par drošu valsti bēgļiem, kas uh, bēg no vajāšanas, ja šī valsts nav droša saviem pilsoņiem, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, lai pamatiesības tiktu uh, prioritāri iekļaut šajā dokumentā. Paldies! Paldies, Silvija, ja nekādu komentāru nav. Paldies par šo visaptverošo ziņojumu. Paldies arī visiem kolēģiem. Un tagad varam pāriet pie sastā darbkārtības punkta - interneta organizētās noziedzības draudu novērtējums ziņojums un tā būs prezentācija. Tas būs 2016. gada ziņojums, kuru prezentēs Stīvens Vilsons, kurš vada Eiropas kibernoziedzības uh, apkrošanas centru Eiropolā. Vilsona kungs uh, ir ieradies pie mums šodien, lai sniegtu mums šo ziņojumu. Viņš vienkārši ieņems vietu, ļausim viņam apsēsties, Un viņam ir arī prezentācija, ja nemaldos, ar slaidiem. Jā. Sveicu jūs šeit. Un tad, kad visi būs gatavi, mēs varam sākt uh, sekot prezentācijai. You could just check if, if there's a colleague free to work the, the slide presentation. Vai kāds varētu palīdzēt ar prezentāciju? It's a very large room. It takes ļoti liela telpa, paiet zināms laiks. Eh, nekas, nekas, Silvija. Gijams kundz piedāvāja palīdzēt. Parlamenta vicepriekšsēdātāji šeit ir ļoti elastīgi. Viņi var pat uh, klikšķināt peli un laist prezentāciju. Es nezinu, vai visi labi var saskatīt. Varbūt vajag eh, gaismu nogriezt. Uh, zemāk, lai ir tumšāks. Um, no, Silvija, don't... Nē, Silvija, tev nav jāslēdz gaismas. Tomēr tas nav parlamenta vicepriekšsēdētāja pilnvaru ietvaros. Jā, Gijāms kundze ir um, parlamenta vicepriekšsēdētāja, bet viņa bija gatava jums palīdzēt ar prezentāciju. Vai esat gatavs? Lūdzu, Vilsona kungs, sirsnīgi sveicu jūs, eh, vārds jums. Paldies, dāmas un kungi, paldies, eh, eh, dāmas un kungi, paldies, vicepriekšsēdētājs kundze, arī jums par piedāvāto palīdzību. Man ir liels prieks būt šeit, nedaudz par mani. Es Eiropas kibernoziedzības centra vadību pārņēmu. Uh, Um, es esmu no Skotijas, es biju atbildīgs par eh, kibernoziedzības atkarošanu Skotijā pēdējos 30 gados, bet par EC3 šo kibernoziedzības centru. Šeit jūs redzat eh, īsu pārskatu par mūsu galvenajiem pienākumiem visā Eiropas Savienībā. Slaida lejas daļā jūs redzēsiet to mandātu, kas mums ir uz uh, maksājumu kāršu, krāpniecību un uh, bērnu seksuālu izmantošanu un uh, high-tech noziegumiem. Uh, galvenais ir izprast draudus uh, internetā, un operacionālā ziņā mums ir uh, GCAT, uh, šīs, šī darba grupas, tur ir eksperti no dalībvalstīm un atbalsta tās dalībvalstis, kas saskars ar kibernoziedzības gadījumiem, kas notiek ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī globāli. Tas parāda, cik sarežģīti ir šie gadījumi. Uh, 20 eh, lietas mēs izskatījām pagājušajā gadā un 13 tika noslēgtas, bet pirms četriem vai pieciem gadiem tās vispār netiktu atklātas, jo tās bija ļoti sarežģītas. Mēs arī eh, sniedzam uh, tiesu izmeklēšanas atbalstu dalībvalstīm, jo daudzām mazākajām dalībvalstīm nav pietiekama apjoma uh, izmeklēšanas resursi, lai izmeklētu šādas liela apjoma kibernoziedzības lietas, un tur mēs varam dot savu ieguldījumu. Mēs varam iesaistīti profilaksē. Manuprāt, tā ir svarīgākā joma, ja mēs varam um, novērst noziegums, tad mums nav tie jāizmeklē. Strateģiska analīze ir ļoti uh, svarīgs punkts un kiberkapacitātes veidošana. Runājot par kapacitātes uh, veidošanu, mēs palīdzam mazākajām dalību valstīm, lai tās varētu attīstīties līdz vajadzīgam līmenim un izmeklēt uh, noziegumus, kas notiek. Uh, Mēs arī sadarbojamies ļoti cieši ar nozari un valdībām un pētniekiem, lai uzlabotu situāciju kibernoziedzības apkarošanas jomā. Un tagad, kāpēc esmu ieradies? Mēs esam izstrādājuši organizētās noziedzības eh, draudu novērtējumu ziņojumu. Un mēs uh, strādājam tātad kibernoziedzības jomā, kas ļoti uh, ātri mainās, un mums katru gadu ir jāsastāda šis ziņojums, jo draudi atkal ir jauni. Tie ļoti ātri mainās, un man svarīgi šķiet, uh, ka mums ir uh, jāiesaistās arī Eiropas Savienības politikas ciklā. Uh, Mums ir eh, jārisina problēmas un jāizstrādā strateģiskie plāni 28 dalībvalstīs, un to mēs arī darām. Un tie tad tiek eh, īstenot politikas cikla ietvaros ar rīcības eh, plāniem dalībvalstīs. Un šīs darbības tiek regulāri pārskatītas, lai visu laiku monitorētu, vai viss notiek pareizi, vai nevajag kaut ko mainīt, un tas notiek gada ciklā. Mūsu operacionālās prioritātes 2016. gadam iekļaujas mūsu mandātā uh, bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē, kiberuzbrukumi uh, un krāpniecība ar maksājumu kartēm. Un uh, kibernoziedzība ir iesniedz citās jomās. Uh, Un ja jūs paskatīties savās kabatās, jums katram ir vai nu planšetdators vai mobilais telefons vai abi, un noziedznieki cenšas izmantot visus digitālo uh, ierīču aspektus, un tāpēc uh, tiesības sargājušām iestādēm Eiropas Savienībā ir jāturas līdzi visām šīm jaunajām tehnoloģijām un izmaiņām. Galvenās problēmas, ko esam identificējuši, uh, ir sekojušas pirmkārt. Uh, tātad uh, šī kodēšana, ja mums ir pienācīga kodēšana un tā ir droša un uh, daudz uzņēmumi, uh, kas nekodē varbūt savu informāciju saskars ar noziegumiem, tātad mēs palīdzam tātad šo šifrēšanu vai kodēšanu veikt. Un uh, mēs uh, strādājam pie šiem jautājumiem, palīdzot um, dažādām iestādēm Eiropas Savienībā. Bet, manuprāt, uh, tieši šifrēšanas kriminālā lietošana ir milzīgs izaicinājums. Pirms diviem, trim gadiem bija jāsaprot, uh, labi, kā strādās šifrēšana, lai to varētu izmantot, bet eh, tā kā tagad ir izplatījušās dažādas aplikācijas un procedūras, to var darīt automātiski, un mēs aizvien vairāk saskaramies ar būtiskiem izaicinājumiem dažādos noziedzības līmeņos, eh, jo tiek izmantota šifrēšana tieši no noziedznieku puses. Man svarīgi aspekti ir, eh, lai mēs varētu uh, to um, ar to tikt galā, lai mūsu darbinieki būtu apmācīti tikt galā ar šifrēšanu. Un um, problēma ir tā, ka mēs vienkārši nevaram to uh, sagraut ar spēku, mums ir uh, jāizmeklē dažādi aspekti. Vēl, viens, uh, vēl viena būtiska joma, kur pieaug mūsu nozīme, ir uh, kibernoziedzība, jo Pirms uh, diviem, trim gadiem mēs uh, saskārāmies ar situāciju, ka mums uh, bija nepieciešams vērot uh, informētību par tehnoloģijām, lai mm, stātos pretī kiber, kiberuzbrukumiem, jo tieši saistē bija iespējams iegādāties dažādus instrumentus kibernoziegumu veikšanai, un mums bija nepieciešams tehniskās zināšanas, lai mēs to varētu izdarīt. Un, un tieši tāpēc uh, mēs veidojām laboratorijas cīņai pret kibernoziedzību Eiro sabiedrībām. Uh, Mm, darknet un uh, citu pakalpojumu pieaugošā izmantošana, kas uh, pavada šos um, noziegumus, ir milzīgs izaicinājums. Un tas nav saistīts tikai arī ar kibernoziedzību, ar visiem noziedzības aspektiem. Es uh, pievērsos nelegālajiem tirgiem. Tas ir internets, kuram piekļuvi nodrošina Tor. Uh, vai citi anonimizēti piekļuves uh, eh, dienesti. Un šobrīd mēs redzam, ka pieauga arī piedāvājums uh, ieroču tirzniecības jomā un narkotiku piedāvājums. Un uh, tas uh, ir plānots, lai paveiktu noziegumus pret bērniem vai, to, vai šos produktus izplatītu bērnu vidū. Uh, un redzam, ka strauji pieaug šādu tirgus vietu skaits. Mums ir jādomā par to, ka tiesību sargājošās iestādes var harmonizēt izmeklēšanas Eiropas Savienībā, jo mēs saskaramies ar to, ka uzsākot izmeklēšanu, mēs uh, pat nezinām, kurā vietā šie tumšie nelegālie tirgi atrodas. Mm, mums ir jāveic uh, slepenās operācijas, lai mēs varētu nonākt pie avotiem. Un pavisam drīz eh, šīs eh, tirgus vietas atgriežas internetā, tāpēc izmeklēšanas ātrums te ir ārkārtīgi būtisks. Pievērsīsimies bērnu seksuālajai izmantošanai izmantojot um, tiešsaistes pakalpojumus. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem tiesību sargojāšajā jomā. 2015. un 2016. gadā mēs identificējām daudz um, izspiešanas gadījumu internetā, jo bērni ir. Um, nosūtījuši fotogrāfijas citiem cilvēkiem, kas vēlāk kļūst pieejamas internetā, tad vēlāk eh, noziedznieki sazinās ar viņiem un pieprasa papildus fotoattēlus vai arī izspiež naudu vai reizēm abus. Un, diemžēl, e, es mēs esam piedzīvojuši daudz bērnu pašnāvību, kuri nokļūst šādā situācijā, un tā ir pieauguša problēma. Mēs uh, redzam, uh, ka tas notiek gan legālās tiešsaistes platformās, gan vienā dranga tīklos. Un tā ir viena no jomām, kur tiesības sargājošās iestādes strādā, lai atrisinātu šo problēmu. Mēs uzskatām, ka nav nedrīkstētu būt pieļaujama situācija, ka tiešsaistē ir iespējams iegādāties bērnu uh, seksuālas izmantošanas uh, produktus. Diemžēl tas tā notiek Filipīnās. Un uh, atsevišķos gadījumos uh, šajos noziegumos ir bijuši iesaistīti pat medicīnas profesionāļi. Un tāpēc ir jādomā, kā tas ietekmē interneta vidi, kas notiek šajos fórumos, lai bērni netiktu izmantoti paši savā guļamistabā. Tas ir viens no būtiskākajiem tiesību sargājušā iestāžu darba aspektiem. Uh, Mēs a, esam izvirzījuši par prioritāti upuru identificēšanu un izmantojam daudzus tehniskos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, lai identificētu cilvēkus pēc fotogrāfijām. Minēšu jums vienu piemēru no pagājušā gada. Mēs, a, mūsu identifikācijas grupa, kurā piedalās 24 eksperti no dažādām valstīm, uh, identificēja 25 bērnus, kas ir bijuši pakļauti seksuālajai izmantošanai, un pirms pāris nedēļām sadarbībā ar Japānas eh, policiju Kyoto mēs identificējām pedofīlu grupu, kas izmantoja 44 bērnus eh, vairāku gadu garumā. Uh, Lūk, tāda ir tehnoloģijas vērtība un tas, ko mēs varam darīt, eh, aizsargājot bērnus ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē. Un visbeidzot, atgriežoties pie šifrēšanas, arī seksuālās izmantošanas jomā tā ir problēma. Mēs zinām, ka noziedznieki ir apsprieduši, kā uh, un palikt nenotvēramiem, kā izmantot šifrēšanu, lai viņus neatklātu tiesību sargājušās iestādes. Un ļoti bieži šo cilvēku fórumu izmanto mm, spēcīgu šifrēšanu, jo tad, ja tiek identificēts viens no fóruma, ļoti bieži tas nozīmē, ka uzlido visa grupa. Moving back into the high tech. Atgriežoties pie augsta tehnoloģiskās noziedzības, tā mums ir milzīga problēma. Pēdējo divu, trīs gadu laikā mēs redzam, ka šis fenomens uh, kļūst aizvien izplatītāks. Uh, tas šobrīd skār it visu. Tad nav nekādas zinātnes, nav nekāda mērķa. Mēs 2016. Uh, gadā piedzīvojam mērķtiecīgus noziedznieku uzbrukumus, Nu, piemēram, jūs um, ielādējat kādu failu, kas vēlāk nošifrē jūsu dokumentus uh, datorā un jūsu datu bāzes, kas var iznīcināt vesels uzņēmumus. Mēs zinām, ka par mērķi iepriekš ir kļuvušas valdības iestādes un uzņēmumi. Ir slimnīcas, kas ir pazaudējušas visus kritiskos datus. Un, uh, ja tie netiek atgūti, tas var nozīmēt cilvēku nāvi. Mēs redzam, ka šādas kritiskas infrastruktūras um, vienības kļūst par uzbrukumu mērķi, un tas šobrīd ir. Cīņa pret to ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs ļoti cieši pēdējo mēnešu laikā sadarbojamies ar nozari, arī ar Nīderlandes policiju, kas ir izveidojusi jaunu platformu. Tas ir interneta pakalpojums, uh, kurā cilvēki, kuri uh, ir um, ielādējuši šo izpirkumu programma, programmatūru, kas pieprasa izpirkumu, var atrast uh, šifra atslēgas, kā to atsvēl, atslēgt. Tas ir ārkārtīgi būtiski sabiedrībai un nacionālā mērogā tas tika uztverts kā Eiropas līmeņa pakalpojums. Un šobrīd um, no jūlija vidus mēs esam uh, palīdzējuši 25 miljoniem cilvēku visā pasaulē. Labās ziņas ir tādas, ka visas dalība valstis uh, iesaistās šajā darbā, arī nozare te iesaistās, un es uzskatu, ka tas ir labākais piemērs publiski privātajai partnerībai, kādu es esmu redzējis cīņā pret kibernoziedzību. varbūt pievērsīsimies eh, specializētajām tēmām - kibernoziedzības un mm, terorisma konverģence. Diemžēl mēs redzam, ka teroristi ļoti bieži izmanto mm, kiberlīdzekļus, bet runājot par mm, kibernoziegumiem kā pakalpojumu, mēs eh, zinājām, ka tas būs tikai laika jautājums. Dažas eh, no šīm teroristu grupām izmantoja kritisku infrastruktūru, redzam, ka pieauga šaujamieroču piedāvājums nelegālajos tirgos, ko izmanto teroristi un uh, uzbrukumu rīkotāji visā Eiropas Savienībā, un uzskatām, ka tā ir ļoti būtiska problēma, kas jārisina. Arī šie pakalpojumi izmanto šifrēšanu, un gandrīz visos uh, terorisma gadījumos mēs esam redzējuši, ka tiek izmantota kāda no šifrēšanas metodēm. Uh, Arī teroristi apmainās ar informāciju par to, kā kavēt policijas izmeklēšanu, izmantojot izsmalcinātas šifrēšanas tehnoloģijas. Tomēr um, starpnozara sadarbība, sociālo mediju izmantošana arī ir ārkārtīgi būtiska, lai risinātu šo problēmu. The most recent example Visnesenākais piemērs par to, kā lietas ātri mainās uh, kibernoziedzības jomā, ir uh, DDoS uh, uzbrukumi. Tas nozīmē, ka liels skaits datoru, kuras kontrolē hakeri, mērtiecīgi uzbruk vienai konkrētai mājaslapai. Šī mājaslapa nespēja tikt galā ar um, datu plūsmas apjomu un tādējādi tiek nobloķēta. Un, uh, Tas it īpaši ietekmē lietišķo internetu, veselu virkni ierīču, kas ir pieslēgtas internetam. CCTV kameras, daudz dažādu ierīču, kas tiek pieslēgtas internetam. Un mēs prognozējam, ka līdz 2020. gadam šo ierīču skaits sasniegs 40 miljārdus. Daudzi, daudzām no šīm ierīcēm nav nekādas drošības aizsardzības, un tās apdraud kiberuzbrukumi. Nesenākie kiberuzbrukumi pirms četrām nedēļām ASV austrumkrastā paralizēja vairākus uzņēmumus, tajā skaitā lielus datoru uzņēmumus, un Liberija, vesela valsts, tika atslēgta no interneta, balstoties uz uzbrukumu, kas tika veikts lietišķajā internetā. Es uzskatu, ka tas ir milzīgs uzaicinājums, domājot par to, cik eh, lielā mērā tagad mēs esam atkarīgi no pakalpojumiem, kurus izmantojam katru dienu. Tad eh, lietu internetam un didijos uzbrukumiem ir potenciāls atslēgt uh, internetu ikvienam, jebkurā laikā. Un es uh, uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks uh, risks, pret kuru ir jāvēršas, jo šis lietu internets nekur nepazudīs. The single digital market strategy of the Digitālā vienotā tirgus stratēģija ir identificējusi digitālās tiesības, kas varētu nodrošināt 400 miljārdu papildu iegūmu Eiropas ekonomikai. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami droši tīkli. Ja sabiedrība tos neizmantos, jo tā nebūs uzticības darbībām internetā, mēs negūsim šos milzīgos ieguvumus, ko internets varētu sniegt. Mēs eh, ļoti cieši sadarbojamies ar NASA, lai risinātu šo problēmu, ar NAIS, eh, lai risinātu šo problēmu. Un, diemžēl, pēdējo gadu laikā tas tā nav bijis. Mēs esam strādājuši atsevišķi. Atš Tiesības sargājošās iestādes bija atbildīgas par noziegumu atklāšanu, bet ir nepieciešams interneta pārvaldību un noziegumu atklāšanu sasaistīt kopā. Ir nepieciešams strādāt pie idejas, ka kibernoziegumu veikšanai būs sekas. Tas šobrīd ir ārkārtīgi būtiski visām datoru uh, krīzes, krīžu situāciju risināšanas um, grupām CERT. Mēs esam rekomendējuši 2016. un 2017. gadā veicamo darbu sarakstu. Pirmkārt, iespēju vairošanu. Mēs, uh, kā ES, uh, būsim tik spēcīgi, cik spēcīgs būs vājākais loceklis. Un, uh, EC3 mēģina panākt uh, mazāko, kopsē, mazāko kopsaucēju pieņemamā līmenī, lai mēs varētu aizsargāt uh, visas būtiskākās jomas un visas valstis. Ja mēs varam aizsargāt un novērst uh, noziegums, uh, jo labāk, bet ir jāraugās uz izaicinājumiem visā ES, ir nepieciešams informēt bērnus, kuri ļoti labi saprota informētu. Ļoti bieži mēs runājam par valodu apmācību, bet es uzskatu, ka datora valoda ir 21. gadsimta svarīgākā valoda, tāpēc ir nepieciešamas spēcīgas izglītības programmas. Ir nepieciešams izglītot uzņēmējs, um, policijas ierēģis. Tie ir izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies par partnerību Un to tiesības sargājušās iestādes nevar paveikt vienas pašas. Tajā ir jāiesaista zinātniskās aprindas, valdība, uzņēmumi. Tikai tā mēs varēsim gūt labumu no interneta. Bet gal galā ir nepieciešams veikt pētījumus, ir nepieciešams paredzēt sodus par krimer, kibernoziedzgumiem, ir nepieciešams paredzēt par tiem kriminālu vajāšanu. Un Uzskatu, ka kibernozieguma horizontālais raksturs, tas, ka nav eh, starpvalstu robežu, rada vislielākās problēmas. Es gribēju teikt, ka es ir daudz labu tiesību aktu un ir nepieciešams domāt, kā tos inovatīvi izmantot, bet gal galā laiki mainās, mainās taktika, un, un tāpēc uh, mums ir nepieciešamas arī izmaiņas tiesību aktos. Visbeidzot, Ja mēs paraugāmies uz šo slaidu, jūs redzat, ka tā ir mozaīka. Daudz gadu laikā mm, tiesību sargājušās iestādes tur ir bijušas viens vai divi gabaliņi, zinātniskās aprindas viens vai divi gabaliņi, mm, nozare un uzņēmumi varbūt četri vai pieci gabaliņi, bet uh, kopumā tas neko daudz nenozīmē. Uh, Ir nepieciešams, lai katra grupa dalītos ar informāciju vienā kopīgā punktā, un EC3 varētu kļūt par šādu punktu. Mēs uh, mēģinam apkopot informāciju un salikt šo mazaiku kopā, jo pretējā gadījumā mēs neredzēsim pilnu kibernoziedzības ainu. Un mēs uh, nevarēsim identificēt cilvēkus, kas tajā ir iesaistīti, lai varētu to apkarot. Tagad pāriesim pie pēdējā slaida. Runājot par vienoto punktu, es negribēju teikt, ka ir tikai sliktas ziņas. Internetam ir milzīgs potenciāls, apzināsimies to, bet ikvienam ir jāapzinās, ka tam ir arī personīgi aspekti. Jūs esat ārkārtīgi svarīgi cilvēki, jums ir plaša publiska atpazīstamība, bet jums ir arī ģimenes. Un ja jūs EC3 eh, e eh, Eiropola lapā un Eiropola lapā sakosiet eh, Twitter, jūs un ievērosiet tur sniegtos norādījumus, tad jūs un jūsu ģimenes varēs baudīt daudz augstāku aizsardzības līmeni. Paldies par šo prezentāciju. Un šeit ir daži kolēģi, kas vēlētos uzdot jums jautājumus, varbūt komentēt. Sāksim ar Bonīkungu. Thank you very much for your presentation. Lielas paldies par prezentāciju. Tā tik tiešām ir ļoti visaptveroša. Jūs prezentējāt holistisku uzskatu. Un es augstu vērtēju EC3 darbu. Ļoti labi, ka šī vienība pastāv un strādā. Man ir daži komentāri un jautājumi. Pirmkārt, kāda veida pasākumi tiek veikti Eiropolā un konkrēti EC3, lai uzlabotu preventīvos pasākumus. Jūs teicāt, ka novēršana ir svarīga. Kā jūs stiprināt novēršanas pasākumus? Otrkārt, kā mēs varam iesaistīt visus partnerus? Jūs pieminējāt, ka partnerība ir viens no svarīgākajiem instrumentiem. Kā jūsuprāt var iesaistīt visus partnerus kibernozieguma apkarošanā un novēršanā? Uh, ir jāinformē par problēmu, ir jāveic riska izvērtējums visos līmeņos uh, - valsts līmenī, uzņēmumu līmenī un arī cilvēku atsevišķo individu līmenī. Kā to panākt? Un es gribētu arī zināt, kas jums ir vajadzīgs, lai šī sadarbība būtu efektīvāka, proti sadarbība starp tiesību sargājušajām iestādēm un privāto sektoru. Tad jūs vēl runājāt par to, kā ir jāizmanto kodēšana un šifrēšana. Es tam piekrītu, bet kā mēs varam uh, uzlabot atšifrēšanas instrumentus un tehnikas? Kāda veida satvars jums būtu vajadzīgs, lai tas notiktu efektīvāk? Ceturtais jautājums ir saistīts ar tumšo tirgu un darknet. Kā mēs varam uh, vērsties pret šo attīstību, kā eh, mēs to varam panākt, vai to iespējams panākt ar labāku instrumentu harmonizāciju, mēs piefiksējam, ka trūkst vēl harmonizācijas un cieša sadarbības Eiropas līmenī. Ir daudz instrumentu, bet tie nav saistīti. Un tad piektais punkts. Jūs pieminējāt arī, ka nākotnē būtu iespējams uh, piedzīvot uh, Uh, plašākus teroru uzbrukumus uh, kibervidē, kā jūs pret to vēršaties. Un tad visbeidzot par lietišķo internetu. Jūs ļoti īsi to prezentējāt. Jūs runājat par uh, šo sasaisti starp DDoS uzbrukumiem un lietišķu internetu. Vai to nevajadzētu izskatīt tā plašāk, ITRE kontekstā, piemēram, Mēs strādājam pie 3G, 4G jautājumiem, mēs diskutējām par uh, plašāku robotu izmantošanu, un varbūt vajadzētu arī lietišķo internetu tur iekļaut. Uh, šīs uh, vēstījums mums būtu ļoti svarīgs, jo mēs strādājam pie likumdošanas, uh, kas uh, ir vērsta uz lielāku drošību, un varbūt uzreiz vajadzētu arī lietišķo internetu tur iekļaut. Paldies! Tagad nākamais jautājums. Paldies priekšsādātāji! Pirms dažiem mēnešiem es jau teicu, ka mums vajadzētu noskaidrot vispirms, kas vispār ir kibernoziedzība. Un šodien ir kļuvis skaidrs, ka kibernoziedzība nav nekas pilnīgi jauns. Tie ir noziegumi, kas jau pastāv labu laiku, bet tie tagad ir daudz plašāki un nozīmīgāki, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Aplaupīt banku vairs uh, nav iespējams tikai fiziski, nav jādodas uz banku uh, ar ieročiem. Var sēdēt mājās un panākt, lai manā kontā nonāktu nauda no simtiem tūkstošu citu kontu. Tātad tie paši noziegumi tikai uh, reālā izpilde ir mainījusies. Un mans jautājums ir tāds, vai mēs varam tikai ar policijas darba līdzekļiem cīnīties pret šādiem noziegumiem? Manuprāt, nē. Kolēģis Bonī runāja par robotiku. Un neviens taču uh, nezags rūpniecisko robotu, bet kas notiks, ja hakeri uzlauzīs programmatūru un šāds robots pēkšņi darīs kaut ko, kas nav paredzēts, kas nav uh, ieplānots. Tas nozīmēs milzīgu kaitējumu. Un mēs piedzīvojām arī vairāk kārt pacientu datu zakšanu slimnīcās un šantāžu, ka slimnīcām ir jāmaksā izpirkuma nauda, vai šie dati tiktu publiskoti. Tad jūs runājat arī par uzbrukumiem infrastruktūrai. Jūs nosaucat konkrētus piemērus. Es gribētu jautāt, vai nevar iedomāties, ka e, līdz šim arī pārāk daudzi spēlētāji šajā tirgu nav sagatavoti šādiem uzbrukumiem. Datu drošība nav vēl mūsu prioritāte. Un tad, kā datu drošība nepastāv, būtībā mēs paši pavēram durvis noziedzniekiem un atvieglojam viņiem iespējas nozagt datus un izmantot tos. Tālāk par bērnu seksuālo izmantošanu. Es atceros, ka pagātnē bija tā, ka eh, pirms bērns eh, pirmo reizi devies uz skolu, vecāki ar bērniem parasti izgāja šo ceļu, lai bērns zinātu, kā nokļūt skolā. Paš, eh, mūsdienās mēs bērnus uz skolu vedam ar automašīnu, un bērni nemaz nezina, kā jārīkojas uz ielām. Un tas pats attiecas uz sociālajiem mēdījiem. Daudzi vecāki uh, Uh, nav informēti par to, un bērni ir atstāti vieni paši ar tehniskajiem līdzekļiem, neviens viņiem neizklāsta, kā jārīkojas internetā, kādas briesmas pastāv, kas būtu jādara un kas nebūtu jādara. Tā kā šeit uh, preventīvie pasākumi sakarā ar mēdīju kompetenci būtu tiešām izšķiroši jautājums. Vai jūs sadarbojaties jau ar skolām, ar vecāku asociācijām, ar mēdījiem? Uh, lai uh, stiprinātu bērnus un jauniešus, lai piedāvātu viņiem uh, informāciju un prasmes kritiski rīkoties ar informāciju. Pēdējā tēma, ko vēlos uzrunāt, ir šifrēšana. Tas ir sarežģīts jautājums, bet es varu iedomāties, ka ne tikai bankas un lieli uzņēmumi izmanto šifrēšanu. Vismaz es tā ceru. Es ceru, ka arī uh, parastie pilsoņi var izmantot šifrēšanu ne jau tāpēc, ka viņi būtu noziedznieki uh, vai gribētu kaut ko īpaši paslēpt. Tas notiek vienkārši, lai pasargātu savus privātos datus. Cilvēki vēlas sevi pasargāt, un tas nav nekas slikts. Tātad, uh, kā veidot sadarbību, kā sagatavot uh, rūpniecību un nozari, uh, Uh, nākotnes izaicinājumiem, kā uzlabot datu drošību. Es gribētu arī uh, zināt, uh, vai nav kaut kādu ideju, kā saglabāt šifrēšanu un te pašā laikā vērsties pret noziedzniekiem. Paldies! Paldies, Brigita! Čīči kundze! Paldies! priekšsādātāji, paldies arī mūsu viesim par šo visaptverošo prezentāciju. Tik tiešām šī ir tēma, kas izraisa lielas bažas ne tikai mums kā parlamenta deputātiem, bet arī kā pilsoņiem un vecākiem. Kibernoziedzība, kā jau tika teikts, tagad ir uh, jauns organizētās noziedzības veids, un tā noteikti iet pāri robežām, lai to apturētu. Lai stātos pretī kibernoziedzībai, ir nepieciešama cieša sadarbība visos līmeņos. Šodien jūs pieminējāt daudz kritiskos punktus, un arī iepriekšēji runātāji pieminēja uh, vairākus aspektus. Es pati pievērsīšos tagad novēršanai. Birgita tagad teica, ka mums ir jāpasargā jo īpaši bērni un jaunieši, jo viņi ir īpaši nepasargāti un pakļauti šādiem noziegumiem internetā. Jūs runājāt par vardarbību, par izspiešanu, um, seksuālo izmantošanu, bet arī vajāšana internetā, diemžēl, ir noziedzības veids, kam ir pakļauti daudz jaunieši. Mēs vēlamies taču pasargāt bērnus un jauniešus, mēs vēlamies uh, viņus pareizi apmācīt, izmantot internetu un uh, jaunās tehnoloģijas. Tam nav jānotiek tikai skolās. Domāju, ka jāinformē arī vecāki, lai vecāki labāk sekotu tam, ar ko ir uh, nodarboti bērni un kādas briesmas pastāv internetā runājot par preventīvajiem pasākumiem, domāju, mums tiešām vajadzētu ņemt vērā tehnoloģiju straujo attīstību. Protams, nemītīgi parādās jauni riski, un te mums var palīdzēt universitātes un pētnieki. Mēs varētu iedomāties cīņu pret pārobežu fenomēnu, izmantojot instrumentus, Eh, kas ir jau sevi pierādījuši cīņā pret uh, citiem organizētās noziedzības veidiem, piemēram, uh, ziņotāju izmantošana, tad mēs varētu uh, piesaistīt, jo īpaši Eiropolu jums ir jau iespējas veikt preventīvos pasākumus. Bet tad jādomā arī par to, ko mēs kā deputāti varētu darīt, lai jūs atbalstītu cīņā pret uh, pārobežu organizēto noziedzību internetā. Paldies! Lielas paldies! Gijoms kundze. Paldies! Lielas paldies par prezentāciju. Mūsu ziņojumā ir arī vairāki ieteikumi par to, kā mēs strādājam kopā, kā var novērst kibernoziegumus, un arī par likumdošanu. Eh, ja mēs aplūkojam dažādus izaicinājumus, tad, piemēram, slepenā izmeklēšana, eh, darknet izmeklēšana, infrastruktūras problēmas, eh, uzvedība internetā. Vairāk kārt jūs runājat par harmonizēto praksi, kas būtu nepieciešama. Un Ir taču Budapeštas konvencija, es pareizi esmu informēta, kas tieši koncentrējas uz uh, sadarbību kibernoziegumu novēršanas jomā. Protams, jūsu ziņojums un konvencija ir jau prakses, kas tiek izmantotas, bet varbūt nevienmēr uh, šīs prakses, šie instrumenti tiek uh, E, izmantoti vajadzīgā veidā visās dalībvalstīs. Vai jūs varētu par to pastāstīt, tad e, kas notiek un kādā veidā šie instrumenti jau tiek izmantoti? Paldies! Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Es gribētu vēl kaut ko papildināt. Jūs pieminējāt savā prezentācijā likumdošanu. Tad nesen bija seminārs, kurā piedalījās daudz uh, kibernoziedzības speciālistu un tiesību sargājušo iestāžu uh, speciālistu. Tika runāts par Budapeštas konvenciju un par sarežģīto likumdošanu šajā jomā. Protams, mums ir svarīga likumdošanas īstenošana, bet ir svarīgi arī tādi jautājumi kā šifrēšana un datu privātums. Kad jūs runājāt par um, likumdošanu un tās īstenošanu par pievienoto vērtību dalību valstu uh, rīcībā. Kā jūsuprāt vajadzētu rīkoties, uh, kādai jākļūst likumdošanai, lai tā būtu pievienotā vērtība? Vai ir vajadzīgas konvencijas, starptautiskās konvencijas vai drīzāk Eiropas mēroga likumdošana? Uh, Jūs pieminējat uzbrukumus ASV austrumkrastā uh, un hakeru uzbrukumus. Kas būtu noderīgs likumdošanas ziņā, uh, lai uh, risinātu šādas problēmas, ja to vispār var panākt ar likumdošanu? Paldies priekšsādātāji, paldies, dāmas un kungi. Es centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Ceru, ka visu esmu pierakstījis. Visu pirms, paldies Bonī kungam. Bet kibernoziedzība, protams, ne, tas nebija Bonī kunga jautājums. Protams, tie ir noziegumi, kas tikai tiek izmanto, ir padarīti ar jauniem līdzekļiem. At jūs runājat par novēršanu. Es pieminēju, ka EC3 ir vienība, kas izmanto daudz plašāku nodaļu resursus. Mēs tikai tos kanalizējam. Un labās ziņas ir tādas, ka mēs varam ar vienkāršiem soļiem sevi pasargāt pret daudziem uh, draudiem, piemēram, antivīrusu programmas un labās paroles. Tas jau novērš līdz 80% visu draudu, bet tas ir jāpadara skaidrs publikai. Izmantojot visus resursus dalību valstīs, mēs cenšamies visu informāciju pārtulkot daudzās valodās un piedāvāt šo informē, informāciju. Oktobrī mums bija drošā interneta mēnesis. Milzīgs informācijas apjoms tika sagatavots un piedāvāts tiešsaistē cilvēkiem, lai viņi labāk izprastu problemātiku. Un jāsaprot, ka daudzi cilvēki vienkārši nevēlas runāt par tehniskajām problēmām. Viņi uh, pat nevēlas uh, ieklausīties un saprast šīs problēmas. Uh, un mums tāpēc ir nepieciešama visjaunākā informācija, un šai informācijai jānāk no uh, nozares, no akadēmiskajām aprindām, un jādara viss, lai šo informāciju nonestu līdz sabiedrībai. Jūs runājat par daudzām pusēm, kas jāiesaista. Pie mums, piemēram, ir uh, padomnieku tīkli, pirmām kārtām akadēmiskās aprindas. Daudzas universitātes uh, izmanto uh, Eh, šo iespēju un mēs gatavojam, piemēram, okta, balstoties uz akadēmiskiem atzinumiem. Interneta operatori, komunikāciju operatori, eh, finanšu nozare tiek iesaistīta, arī interneta drošības uzņēmumi. Eh, visi šie spēlētāji tiek ielūgti uz Eiropolu vairāk kārt gadā, lai prezentētu savas atziņas un mēs varam pie viņiem vērsties arī jebkurā brīdī pēc padoma vajadzības gadījumā. Piemēram, um, ar uh, maksājumu karšu uh, krāpniecību mēs arī esam piesaistījuši ļoti plašas aprindas uh, šajā darbā. Tā kā es teicu, nozares un akadēmisko aprindu iesaistē ļoti svarīga. Jūs runājat par šifrēšanu, un es iestājos par šifrēšanu. Uh, Ja viss būtu šifrēts, tad lietas būtu daudz vienkāršākas. Bet, kā es teicu, eh, nevienmēr ir iespējams panākt kaut ko ar varu, ar spēku. Mums vajadzētu rīkoties efektīvāk, nevis spēcīgāk. Mums jāpanāk, lai cilvēki saprastu, piemēram, kā jāveido drošās paroles. Mums ir jāizmanto tehniskās iespējas un ne tikai uh, vietējos resursus, kas ir pieejami katrā uzņēmumā, ir vajadzīga piekļuve arī uh, in instrumentiem internetā, uh, piemēram, uh, mākoņu uh, datošana, uh, bet tad, ba balstot to uz šifrēšanu, mm, uh, tad mēs varam apzināmies, ka mums ir jāapmāca mūsu darbinieki un policijas darbinieki, lai viņi būtu lietas kursā. Eh, tad jautājumi par eh, likumdošanas harmonizāciju un to, kā mēs īsti rīkojamies. Eh, tumšais tirgus tiešām ir liels izaicinājums, un es tagad nevēlos iedziļināties detaļās, bet ir svarīgi zināt, kādā veidā mēs veicam izmeklēšanu. Slēptās e, izmeklēšanas ir veids, kā iegūt informāciju. Un mums vajadzētu bieži vien pārliecināt dalību valstis vispār uzsākt izmeklēšanu. Dalību valstīm nevienmēr pietiek resursu, un ne visi apzinās, e, kāds tumšais tirgus, piemēram, pastāv viņu valstī. Un daudzi saka, jā, tā ir jūsu problēma, jūs to lūdzu risiniet. Uh, bet mums ir svarīgi eh, piesaistīt visus spēlētājus. EC3 kontekstā mēs varam izvērtēt situāciju un noteikt, eh, kas būtu jāpiesaista, lai visefektīvāk konkrēto problēmu risinātu. Jūs runājat arī eh, par kiberuzbrukumiem teroristu nolūkiem. Mēs saskatām šeit sāsināšanās potenciālu uh, kibernoziedzība ir arī pakalpojums, ko izmanto arī teroristi. Un ja to var izmantot uh, ekonomiskiem noziegumiem, uh, peļņas gūšanai, tad to pašu var izmantot arī terorismam. Mēs vairs nekoncentrējamies tikai, piemēram, uz bērnu seksuālo izmantošanu. 30 līdz 40 procenti mūsu darbinieku pie mums strādā pie cita veida uh, noziegumiem, uh, piemēram, uh, šaujamieroču tirsniecība, organizētā noziedzība un citi nozieguma veidi. Protams, parlaments var mums palīdzēt, jo mēs zinām, ka lietišķais, lietišķais internets izplatās ļoti strauji. Mums vajadzētu strādāt ar uh, visu ierīču piegādātājiem un ražotājiem. Vispirms viņi ir jāinformē. Mēs nevaram uh, viņus ierobežot ar standartiem un normām. Vajadzētu piedāvāt stimulus, izstrādāt drošu dizainu. Un, ja mēs vēlamies padarīt lietišķā interneta ierīces drošākas, vajadzētu vispirms informēt par iespējamiem draudiem. Uh, Bet es runāju par 15 miljārdiem šādu ieroču uh, 20. gadu vidū. Un šis skaits strauji pieaugs. Bet ja mēs tagad neko nedarīsim, tad pēc 5 līdz 10 gadiem situācija būs vienkārši nepārvaldāma. Bet vēl daži citi jautājumi. Tika izteikti komentāri par jaunajām robežām, par jauno fronti, kas ir kibernoziegums. Es domāju, ka vairs nav nekādu robežu, un nav vairs nekādas frontes. Kibernoziedzība ir visur, un tā var skart visus. Um, uh, tas ir milzīgs izaicinājums. Runājot par novēršanu, es domāju, ka uh, novēršana jāsāk ar bērnu apmācību. Uh, jau ļoti agrīnā vecumā palūkojieties uz saviem bērniem, mazbērniem. Esmu pārliecināts, ka kā jau trīsgadīgie spēlē ar planšetdatoriem un daudz ko saprot. Mēs tagad izveidojam apmācības programmas eh, visjaunākajiem bērniem. Mēs mēģinam arī eh, apmācīt bērnus strādāt ar eh, dažādu veidu datorierīcēm. Tas ir tikpat svarīgi, ka iemācīties peldēt var braukt ar riteni. Mums tiešām jādomā par to, kā mēs apmācīsim bērnus Eiropas Savienībā. Jau pašlaik ir daudz fantastisku resursu, bet mums jāstrādā arī ar skolām, jau no pirmajām klasītēm. Uh, un jāstrādā arī ar universitātēm, uh, lai uh, skolu un universitāšu absolventi varētu pilnībā izmantot tehnoloģiju potenciālu. Runājot par pārmaiņām, um, tiešām jāstrādā ar rūpniecību un akadēmiskajām aprindām. Mums ir iespēja izmantot programmu apvārsnes 2020, izmantot lieliskās iespējas. Ir uh, daudzas direktīvas, kas piedāvā uh, stimulus publiski privātajām partnerībām. Mums ir jāinvestē uh, līdzekļi. Uh, pētniecībā, rūpniecībā jāveicina sociālā atbildība un jāmāca cilvēki uh, strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un uzņemties atbildību par drošību. Uh, te ir milzīgs potenciāls. At, uh, uh, Skotijā es strādāju ar uh, uh, cilvēku iesaisti uh, noziegumu apkarošanā ar uh, sabiedrības iesaisti, un mēs piedzīvojam, kā bieži vien tieši sabiedrība var palīdzēt noķert nenotveramos noziedzniekus. Uh, Kimer uh, noziedzība uh, uh ir uh, apkarojama piesaistot visus resursus, ja daudziem cilvēkiem ir il, gadu ilgā pieredze, un to vajadzētu izmantot. Un runāt par aizsardzību. Ja mēs lūkojamies uz uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai, tad nepieciešams, kā jūs teicāt, izmantot tās pašas taktikas, kādas mēs izmantojam cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Jā, kibernoziegumi reizēm ir jauni, bet pieeja ir uh, veca pieeja, un to var apkarot ar veciem līdzekļiem. Again, put... Bija jautājums par tiem izaicinājumiem, ko var risināt tīri ar tiesību sargājošiem līdzekļiem. Es domāju, ka jūs atbildējat uz savu jautājumu, ka tas nav iespējams. Ir vajadzīga daudzdimensionāla pieeja un uh, mums uh, ir jāklausās daudz stāst par to, ka neviens nesadarbojās. Es uh, saku tomēr, ka ir pārmaiņas, finanšu sektors ir gatavs ar mums sadarboties, drošības nozara ir gatava sadarboties. Uh, Mums bija um, pirms trim gadiem konference Eiropolā, kur tiesības sargājošas iestādes un uh, banku sektors viens otru kritizēja. Bet tikko bija uh, konference, kur bija sešas kopīgas prezentācijas par to, ko viņi ir iemācījušies, kā viņi strādā kopā un kā viņi no tā iegūst. Es redzu, uh, pirmos asnus šai sadarbībai un no parlamenta Es gribētu aicināt radīt eh, stimulus nozarei. Nav vienmēr eh, jābūt regulējumam, bieži vien pietiek ar stimuliem, un tad nozars pārstāvi paši kaut ko dara. Runājot par bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, eh, man ir pilnīgi skaidrs, ka bērniem ir jāizglīto vecākiem. Mums ir tomēr jādod vecākiem resursi, lai viņi to varētu izdarīt. Bet atgriežoties pie agrāk teiktā, daudzkārt eh, bērni bieži vien zina vairāk par tehnoloģijām nekā viņu vecāki. Es strādāju ļoti interesantā projektā Skotijā, kur mēs mācījām 11 un 12 gadīgiem bērniem pamat kiberdrošību, un tā bija trīs mēnešu programma. Mēs eh, arī izmantojām šos bērnus, lai viņi atgrieztos mājās un izglītot savus uh, vecākus un vecvecākus, kuri bieži vien nesaprot, cik bīstams ir internets. Un 11 un 12 gadīgi bērni tātad mācīja saviem vecākiem un vecvecākiem pilnīgos pamatu pamatus. Un, uh, Tagad tā ir nacionālā iniciatīva Skotijā, kas tiek īstenot, un es gribētu, lai kaut kas tāds tiktu īstenots visā Eiropas Savienībā. Izmantosim mūsu bērnus, lai viņi varētu izglītot savus uh, vecākus un vecvecākus. Priekšsēdētāji, um, jūsu jautājums par likumdošanas pusi. Jā, Budapuštas konvencija eh, daudz mums plašu ietvaru rīkoties. Mums ir eh, ļoti plašs eh, darba lauks, bet tikai divas dalība valstis ir pievienojušās. Un, harmonizācijā es domāju, ka jādomā par to šajās sarežģītajās izmeklēšanās, par to, kā strādāt pāri uh, robežām, bet šeit uh, Eirojust strādā ļoti labi, mums ir ļoti talantētīgi uh, eh, jūristi, kuriem ir arī tehniska pieredze, kas ļoti labi saprot šīs lietas. Un mums ir jāapkopo uh, šie tie juridiskie speciālisti ar praktiķiem un jāapkopo ieteikumi par to, kā labāk cīnīties ar šīm problēmām. Un tie arī bija, man liekas, visi jautājumi, ko pierakstīju. Paldies, Vilsona kungs, liels paldies par to, ka ieradāties un tik detalizēti atbildējāt uz jautājumiem. Es domāju, ka deputāti to tiešām novērtē, un tas arī veicināja uh, um, diskusijas par drošību, un pēc neliela brīža uh, ieradīsies komisārs. Es tikko piesakojos jums Twitterī EC3 Eiropolu, tā kā es. Uh, jā, tiešām uh, interesants uh, Twitter feeds, interesantāks nekā Eiropolam. Un kolēģi arī var noteikti piesakoties jums Twitterī. Un um, es vēlu jums tiešām veiksmi jūsu darbo, var, darbā EC3. Uh, Paldies, paldies, dāmas un kungi. Um, Kolēģi, mums būs neliels pārtraukums, līdz ieradīsies komisārs Kings, viņam ir jāierodas 10.30. Tātad neliels pārtraukums līdz 10.30, kad atsāksim darbu.

Dear colleagues, we're going to... Darbie kolēģi, sāksim skatīt septīto punktu. Mums ir tikai stundu un 15, eh, tāpēc gribu laicīgi sākt. Septītais punkts - struktūrētais dialogs ar uh, Drošības Savienības komisāru Julianu Kingu. Es lūdzu teikt īsus ievadvārdus Kinga kungam, lai būtu vairāk laika diskusijai. Komisārs Kings uh, piedalījies uzklausīšanā septembrī, un toreiz viņš teica, ka viņš labprāt ierakstos pēc vispār drīzāk pie mums, un lai mūs uzrunātu, un, uh, ja esat redzējuši, viņš ir ļoti uh, aktīvi strādājis, viņam ir bijuši daudzi kontakti ar jums individuāli, bet man ir liels prieks, ka šodien varam sveikt viņu šeit mūsu vidū, pirmo reizi mūsu komitejā. Uh, Viņš apspriedīs eh, drošības savienības prioritātes struktūrētā dialoga ietvaros. Vispirms īsi uzklausīsim komisāru kungu, un tad būs pirmā jautājuma kārta no koordinatoriem, un tad eh, kolēģiem aicināšu uzdot jautājumus. Mm, varat jau pieteikties tagad, eh, kas gribēs uzstāties. Uh, Katram būs divas minūtes maksimāli koordinatoriem un deputātiem. Lūdzu, tagad jau piesakieties, kas gribēs izteikties. Ja mums būs vairāk laiks eh, vēl beigās, tad varēsiet izteikties vēlreiz, bet lūdzu ievērojiet noteikto laiku. Komisārs palīdz man to visu menedžēt, tas ir ļoti jauki, ka viņš to dara. Viņš izteiksies apmēram desmit minūtes, un tad uh, turpināsim ar jautājumiem. Lūdzu, komisār kungs, jums vārds. Liels paldies, paldies par eh, ielūgumu šodien ierasties. Kā jau esmu teicis, mana atbildība jums ir ļoti svarīga daļa no mana darba. Uh, Un man ir iespēja šodien, un par to priecājos, bet eh, to esmu jau teicis jums individuāli, bet eh, teikšu tagad arī visiem, ka ja jūs vēlties ar mani kontaktēties, pat tiešo dariet to lūdzu. Protams, esmu gatavs šādā formālā veidā ar jums veidot dialogu, bet arī neformāli. Šī ir svarīga nedēļa. Ir pagājis gads kopš Parīzes teroraktiem, Es domāju, ka mēs visi vēl atceramies eh, šausminošos eh, attēlus no Bataklāna, no restorāniem un kafejnīcām. Eh, pēc šī uzbrukuma piekdienas vakarā un gadu pēc tam manas pirmās domas, droši vien kā tāpat kā jums, ir par tiem, kuri joprojām vēl cieš šo uzbrukumu rezultātā. Uh, um, upuriem uh, jūtam līdzi, tiem, kuri ir dra zaudējuši draugus, tiem, kuri ir bijuši ievainoti, tie, kuri pārdzīvoja um, milzīgu psiholoģisku šoku, vienkārši esot šā uzbrukuma epicentrā. Um, palīdzība upuriem bija ļoti efektīva, ātra un labi koordinēta pēc šiem teroriktiem, un tas patiesībā ir modelis, tas, ko uh, tam, ko mēs tagad cenšamies īstenot Eiropas Savienības līmenī. Mēs gandrīz esam pabeiguši sarunas par pretterorismu direktīvu. Tur pirmo reizi uh, tie konkrēti pieminētas uh, terorisma upuru vajadzības. Nākotnē, ja notiks kādi uzbrukumi, tad uh, upuriem būs jāsniedz nekavējoša praktiska palīdzība, informācija par viņu tiesībām, psiholoģiskā un uh, uh, arī emocionālā palīdzība. Uh, Tas būs būtisks pavērsiens tajā veidā, kā mēs palīdzam šo briesmīgo uzbrukumu tiešajiem upuriem. Un tomēr, neskatoties uz panākto progresu pēdējā gada laikā, lai panāktu ilgtspējīgu un efektīvu drošības savienību, terorisma draudi joprojām ir ļoti klātesoši, pastāvīgi, un uh, tie uh, attiec uz visiem. Uh, Un atkārtošu arī šorīt, ka, manuprāt, mēs kopā varam kaut ko mainīt, pieņemot šogad vēl citu starpā tekstus, trīs tekstus, pabeidzot sarunas par tiem, kas ir, uh, par kuriem ir uh, uh, diskusijas. Šengens robežu kodeks, kas nodrošinās sistemātiskas pārbaudas uz ārējām Eiropas Savienības robežām, kas ir ļoti svarīgi, jo uh, um, ir riskis, kas ir saistīti ar uh, kaujiniekiem, kas atgriežas Eiropā pret terorismu direktīvu, ir otrais teksts, uh, kas, kā jau minēju, nodrošinās uh, vienlīdzīgas spēles noteikumus uh, krimināltiesību jomā. Un visbeidzot, es domāju, ka ir arī svarīgi panākt vienošanos par ieroču, šaujamieroču direktīvu pirms gada beigām, lai notrošinātu to, ka bīstamākie uh, automātiskie un pusautomātiskie šaujamieroči nebūtu viegli pieejami apritē Eiropas Savienībā. Visā visumā es domāju, ka mums ir jāturpina strādāt divos virzienos. Uh, Pirmkārt, ir eh, jākavē teroristiem un, un noziedzniekiem eh, darboties, un otrkārt ir jāstiprina mūsu eh, aizsardzības spējas. Runājot par šo pirmo punktu komisijas darba programmu, kas nesen tika pieņemta, detalizēti izklāstu veidu, kā mēs gatavamies rīkoties. Mums ir jāstiprina mūsu drošību uz ārējām robežām. Jau minēju šeit sistemātisko pārbaužu nozīmi. Uh, bet arī papildus eh, piedāvātajai ieceļošanas un izbraukšanas sistēmai. Jūs noteikti sakojat šiem jautājumiem. Komisija piedāvās nākamnedēļ Eiropas eh, ceļošanas eh, atļauju un informācijas sistēmu. Tas ļaus iepriekš pārbaudīt tos trešo valstu valsts piedarīgos, kuriem nav vajadzīgas vīzes, lai ieceļot Eiropas Savienībā. Uh, Decembrī komisija piedāvās pirmo tehnisko uzlabojumu paketu Schengens informācijas sistēmai, lai uh, uzlabotu tās darbību. Un tur būs jābalstās uz augsta līmeņa ekspertu grupas darbu, par ko parunāšu nedaudz vēlāk. Bet papildus drošībai uz ārējām robežām mēs arī uh, strādāsim pie problēmu risināšanas, par kurām jūs pamatot esat nobažījušies, proti par uh, ceļojumu dokumentu uh, drošību. Uh, un par to piedāvāsim rīcības plānu decembrī. Mums ir arī jāapgrūtina terorismu finansēšana, un man ir liels prieks, ka likumdevēji ir sākuši apspriest uh, naudas atmaskāšanas apkarošanas direktīvu, un mēs no komisijas puses ieviesīsim rīcības plānu par uh, cīņu pret terorismu finansēšanu, un mēs piedāvāsim decembrī piedāvājums, uh, priekšlikums, kā uh, Uh, uzlabot uh, savstarpēju atzīšanu, runājot par uh, līdzekļu iesaldēšanu noziedzniekiem un citiem jautājumiem. Un mums ir arī kopā jācīnās pret terorisma iemesliem, uh, jānorbež radikalizācija. Tas nav sasniedzams vienā dienā, bet uh, šie pūliņi ir ļoti svarīgi mūsu ilgtermiņa drošībai. Uh, Manuprāt, eh, vislabāk darbu ir veikta uz vietas, eh, bet Eiropas Savienība var veicināt labākās prakses apmaiņu. Rīt mēs eh, vadīsim augstlīmeņa konferenci, kas apkopos ekspertus un nozars pārstāvjus un varēsim izvērtēt, ko esam līdz šim sasnieguši un ieskicēt eh, to, kas būs jādara tālāk šajā jomā. Šajā konferencē RAN ekscelences centrs būs klāt, un viņi runās par instrumentu komplektu, kā um, efektīvi izstrādāt stratēģijas. Un uh, komisija uzsāks uh, um, efektīvāku labākās prakses apmaiņu, repozitoriju un komisija uzsāks arī programmu, uh, lai uh, vairāk varētu iesaistīt jauniešus cīņā pret radikalizāciju, lai viņiem būtu lielāks iespējas to darīt. Es uh, ceru, ka jūs arī aktīvi iesaistīsieties šajā svarīgajā darba kārtībā. Kā jau iepriekš teicu, mums ir arī jāstiprina mūsu noturība. Uh, Un daļa no tā ir Eiropas aģentūras stiprināšana. Tas ir punkts, ko esam jau apsprieduši. Pēdējo 6-7 nedēļu laikā man ir izdevies eh, apmeklēt Eiropolu, Eirojust un arī Eolisa. Tās ir partneru aģentūras un esmu uh, redzējis, kādu ieguldījumu šīs aģentūras dod. Un, uh, Mani pozitīvi pārsteidz viņu darba kvalitāte, un es aktīvi atbalstīšu viņus, eh, šīs aģentūras, lai tās var strādāt. Un ir arī jaunas iespējas, ko piedāvā Eiropola jaunais juridiskais ietvers ar terorismu centru, kas ir stiprināts. Un es gaidu jau starpparlamentāro sanāksmi, kas notiks šomēnes, lai apspriež šos jautājumus. Mums arī ir jādomā, kā labāk stiprināt Eirojust. just lomu terorismu apkarošanā. Mums bija pirmā diskusija ar ministriem Luksemburgas padomē pagājuši mēnesi, un es ar lielu prieku turpināšu šo diskusiju ar jums un saņemšu jūsu ieguldījumu. Kā jau mēs esam apsprieduši iepriekš, viens no galvenajiem mana mandāta elementiem ir uh, spēcīga pievēršanās ieviešanai. Uh, Uh, ko es uztveru ļoti nopietni. Šeit nav runa tikai par pārkāpumiem, mēs uh, arī necenšamies vienkārši ievākt naudu, kaut gan es uh, nekavēšos atbalstīt pārkāpumu procedūras, ja tās būs nepieciešams. Šeit ir runa par sadarbību ar dalībvalstīm, lai um, ieviestu to, par ko esam visi kopīgi vienojušies. Šobrīd mēs uh, sagatavojam pasažieru datu reģistra uh, ieviešanas plānu uh, lai varētu uh, to ieviest līdz 2018. gada um, aprīlim, un labprāt par to pastāstīšu, ja vēlēsieties. Mums ir arī jāturpina mūsu darbs uh, augsta līmeņa ekspertu grupā par ek informācijas sistēmām un savietojamību. Šī grupa uh, apsprieda datu kvalitāti, lai nodrošinātu policistiem uh, robežsargiem un citiem tiesības sargājušo iestāžu darbiniekiem kvalitatīvus datus, un ir arī bijušas diskusijas par vienotu meklēšanas sistēmu Eiropas līmenī, lai dalība valstis centralizēti varētu uh, meklēt uh, informāciju uh, Eiropas Savienības datu bāzēs, protams, nepārkāpjot lietošanas un pieejas noteikumus. Un, lai pātrinātu šo darbu, esmu prasījis, lai augst līmeņa ekspertu grupa uh, sniegtu pirmo pagaidu ziņojumu šo, eh, šajā decembrī, šogad decembrī, un tad mums, eh, cerams, būs iespēja ar jums to apspriest vēlāk. Un pēdējais punkts, es atvainojos priekšādātāji, ka tik ilgi runāju, bet vienkārši gribēju atgriezties pie solījuma, ko devu sākumā, tad, kad pirmoreiz tikāmies, eh, proti solīju visaptvaroši iztvērtēt pretterorismu politikas Es ar lielu interesi izlasīju atkal 2011. gada parlamenta rezolūciju, kur ir daudz ambiciozu ieteikumu par šādu izvērtējumu. Es gribēju tikai pateikt, ka mans mērķis ir uh, uh, pirmo secinājumu kārtu sniegti, izvērtējot efektivitāti vai neefektivitāti attiecībā uz Eiropas Savienības politikām, runājot par mūsu pilsoņu aizsardzību, un eh, to sniegšu nākamā gada pirmajā pusē. Es, protams, gribētu arī uh, saņemt plašāku iespējamo ieguldījumu, darot šo darbu, strādājot kopā ar jums un citiem institūciju pārstāvjiem, arī ar pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijām. Uh, Būs arī virkne semināru. Mums ir eh, jādomā par to, kā jūs varētu dot savu ieguldījumu vislabākajā veidā, un to darīsim turpmākajos mēnešos. Paldies par jūsu uzmanību un par šo iespēju ar jums šodien diskutēt. Paldies! Liels paldies, komisāri! Kolēģi, mums ir pieteicies ļoti daudz runātāji, tāpēc es aicinātu jūs. Uh, ietilpināties divās minūtēs, lai mēs varētu uzklausīt arī komisāra atbildes. Swikstrom, Mrs. Ernst and Mrs. Sargentini, and we begin with the EPP. And... Un sāksim ar uh, EPP Mērcaulas kundze. Liels paldies uh, priekšsādātāji, liels paldies komisāri, ka atradāt laiku, lai būtu kopā ar mums šeit šodien, un paldies par jūsu pēdējo mēnešos paveikto darbu. Uh, lai uzlabotu drošības situāciju Eiropas Savienībā. Savienībā mēs joprojām redzam, ka daži mēģina izmantot cilvēku bailes un mēģina saistīt migrāciju ar terorismu. Manuprāt, tas ir nepamatoti, jo tās ir divas dažādas lietas, kas prasa divas atšķirīgas pieejas. Un es domāju, ka jūs piekrītat uh, šādai interpretācijai, tāpat kā daudzi šajā komitejā. Nu, ir, šis ir nari, naratīvs, pret kuru mums ir jācīnās. Mēs nedrīkstam uh, slēpt gailu smiltīs un ļaut uh, pieaugt uh, populistu mm, kustību izplatībai, jo, protams, ka jebkāda migrācija pie Eiropas ārējām robežām rāda zināmas riskus, un mums kā likumdevējiem ir jārod atbildi. Tāpēc varu teikt, ka pilsoņu vidū pastāv bāžas par drošību un ir jāveic eh, tas, kas ir jādara, lai kliedētu šīs bažas pie ārējām robežām un uh, ieceļošanas un izceļošanas uh, at, atļauju sistēma te ir būtiski svarīga. Lid, tāpat arī sistēma par iepriekšēju ieceļošanas atļauju saņemšanu. Jūs pieminējāt Parīzes uh, uzbrukumu gadskārtu, un mums ir jāatzīst, ka uh, Mēs esam gūši mācību. Iestādēm, kurām ir nepieciešams apmainīties ar informāciju, ir jābūt iespēja to darīt, un to informācijas sistēma ir jābūt savietojumam. Mēs esam tālu no tā. Mūsu pilsoņiem ir jābūt pārliecībai, ka sistēmām, kuras ir uz mūsu ārējām robežām, ir viens soli priekšā teroristu tīkliem, un es domāju, ka komisijas eh, priekšlikumi ir labs uh, solis uz priekšu šajā ziņā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Pēc eh, teroristu uzbrukumiem un kopumā drošības situācija ir mainījusies, un tāpēc mūsu uzdevums ir laiku no laikam pārbaudīt, kādi pasākumi pie ārējām robežām vairs nav nepieciešami, vai mēs darām visu to, kas nepieciešams, lai efektīvāk un spēcīgāk izmantot to, kas mums jau ir pieejams Tikai tādā gadījumā mēs varam saprast, vai ir nepieciešami papildus pasākumi, kas um, ņemtu vērā jaunos izaicinājumus. Un tāpēc um, šeit mēs, uh, bet šeit mēs uh, sākam ar trešo soli, runājam par jauniem pasākumiem, piemēram, par PDR. Pagājušajā gadā pēc teroristu uzbrukumiem mēs konstatējām, ka pastāv trūkumi informācijas apmaiņās starp dalībvalstu iekšienē, bet vēl vairāk starp dalībvalstīm. Uh, Vai esam apgūši šo mācību stundu? Par to nesmu pārliecināta. Tas, kā dalību valstīs notiek informācijas apmaiņa un kā notiek informācijas apmaiņa starp dalību valstīm, nav mainījies. Vai mums ir eh, iespējas pārbaudīt, vai policija dalību valstīs pēc kvalifikācijas un skaita ir pietiekama, lai risinātu šos izaicinājumus? Mums ir dziļāk un pamatīgāk jāsaprot dažādās struktūras un veidus, kā policija darbojas dalībvalstīs, tāpēc ir nepieciešams domāt par savu veidu Erasmus programmu policistu vidū, ne tikai augstā līmenī, bet eh, tieši tiem, kuri veic ikdienas darbu. Ir nepieciešama labāka sadarbība un vairāk kopējo izmeklēšanas komandu, uh, lai labāk saprastu un lai labāk apmainītos ar datiem ikdienas praktiskajā darbā. Par īstenošanu. Jūs pieminējāt to, ka šī sistēma ir jāstiprina un labāk jāizmanto. Uh, Un jautājums ir šāds. Cik tālu mēs esam pavirzījušies uz priekšu šajā ziņā? Vai mēs varam pierādīt, ka jaunie pasākumi tādi kā pasažieru datu reģistrācijas sistēma, jūs teicāt, ka jūs nodrošināsiet īstenošanu, bet mans jautājums faktiski ir šāds. Vai mēs joprojām esam pārliecināti, ka šī sistēma sniegs pievienoto vērtību? Es tādu neredzu, un taisa arī tuvojos beigām. Uh, Tam netic arī dalība valstis, jo tās eh, nu dienu nesteidzas eh, īstenot šo pasākumu, kur tās ir tik ehm, skaļi prasījušas. Domāju, ka mums ir jāuzlabo iepriekš citi pasākumi, pirms mēs tērējam naudu šiem pasākumiem. ECR pārstāvis lūdzu nākamais. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Hala Aho kungs. Iepriekšējā dialogā es jums uzdevu jautājumu par jūsu viedokli par komisijas eh, viedokli par eh, jauno priekšlikumu šaujamieroču direktīvai. Šobrīd ir uzsākts trialogs un es gribēju atkārtot šo jautājumu. Es augstu novērtētu, ja jūs varētu sniegt konkrētāku atbildi nekā tikai to, ka jūs vēlaties panākt godīgu un līdzsvarotu rezultātu. Vai komisija turpinās uh, stūrgalvīgi uzstāt uz to, ka ir totāli jāizliedz un jākonfiscē pusautomātiskie sporta ieroči? Jo šādu pieeju smagi kritizē gan Eiropas parlaments, gan padomi. Un kaut arī neviens kriminoloģisks pētījums nepierāda, ka šāda veida legāli iegādāti un glabāti ieroči uh, rāda draudus uh, sabiedriskajai drošībai. Vai jūs uh, šādi ievērojat labas likumdošanas pamatprincips? No jūsu ievadvārdiem es sapratu, ka jūs esat entuziastiski noskaņots attiecībā uz komisijas priekšlikumu, bet es ceru, ka mans viedoklis uh, bija maldīgs. Paldies! Paldies, Aldis vārdā Vīkstrēms kundze. Paldies priekšsādātājiem. Paldies, eh, komisāri, par to, ka esat šodien kopā ar mums. Es esmu ļoti gandarīta, ka jūs uh, uzņematies um, atbildību par um, struktūrētu dialogu ar mūsu komiteju. Tas uh, ir nepieciešams un arī jūsu portfels mums ir ļoti svarīgs. Savas grupas vārdā varbūt es uh, izsakoties, uh, izsakos kā uh, salauzta plate, bet es gribēju tomēr vēlreiz pie tā atgriezties. Proti informācijas apmaiņas, jo tas ir būtiskākais elements uh, informācijas savienībai, kā jau to pieminēja Roberta Mecola, ir ārkārtīgi būtiski, lai uh, apmaiņa ar informāciju būtu efektīva, un te mēs nerunājam par eh, to, ka būtu nepieciešama kopējas Eiropas eh, datu bāzes vai jāpaplašina datu apkopošana. Mēs runājam tikai par šobrīd spēkā esošās eh, informācijas apmaiņas prasībām starp dalību valstīm tiesību sargājošo iestāžu lokā. Un ja vēl jūs pieminējāt savas uzrunas sākumā Eiropas PDR direktīvas uh, īstenošanu. Mēs tiešām nožēlojam, ka dalībvalstu apņēmība šajā ziņā ir tik maza. Mēs apsveicam to, ka jūs izvirzāt šīs direktīvas apstiprināšanu par uh, prioritāti, bet uh, 28 atšķirīgu dalību valstu datu bāzu īstenošanas um, efekts būs uh, visai niecīgs. Uh, vai pat nekam nederīgs, ja netiek uh, dibināta kopēja Eiropas datubāze, tad dati starp dalību valstīm, tad šo datu apmaiņu starp dalību valstīm nenotiks. Un mēs te redzam zināmu liekvārdī, liekulību padomas pusē. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Kādas konkrētas soļas jūs esat gatavi spērt, lai atbalstītu dalību valstis īstenojot uh, PDR direktīvu, lai nodrošinātu attiecīgās informācijas apmaiņu, apkopošanu un apstrādi, kā arī minēto procedūru efektivitāti. Un mēs uh, savas grupas vārdā redzētu šeit papildus pasākumus, kā arī pasākumus, lai nodrošinātu to, ka notiek izmeklēšana, ja ir paziņota būtiska informācija Mēs uzskatām, ka tā ir daļa no likumdošanas procesa cīņā pret uh, terorismu. Un mēs vēlamies, uh, lai pieeja šeit būtu racionāla, lai tā vainagotos ar konkrētiem tiesību aktiem. Un te komisāri jūsu palīdzība, mūsuprāt, būs ļoti nepieciešama. Mēs uh, turam īkšķas un novēlam jums labāko veiksmi diskusijās ar dalību valstīm par šo jautājumu. Liels paldies eh, Kornelija Ernsta goja vārdā. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Un jūs esat šeit eh, laipni aicināts, Kinga kungs. Es gribēju koncentrēties uz diviem jautājumiem. Pirmais - deradikalizācija. Es ļoti labi atceros eh, jūsu uzklausīšanu, jūs teicāt, ka ir svarīgi uh, piedāvāt pasākumus deradikalizācijai, un mans jautājums ir šāds, ko tad jūs te piedāvājat? Par to jūs neko neteicāt. Kāda ir jūsu strateģiskā pieeja, ko jūs vēlaties virzīt uz priekšu, jo es uzskatu, ka ārkārtīgi būtiski par to runāt. Ja mēs par to nerunājam, tad mēs varam pieņemt uh, jebkādus lēmumus, tad tas pilnīgi vienalga. Bet uh, problēmas drošības jomā tas neatrisinās, un otrs punkts uh, tika jau pieminēts. Uh, drošības pasākumu inventarizāciju. Ļoti labi, ka jūs uh, esat to 2017. gada pirmajā pusē darīt, ka jūs uh, veiksiet uh, drošības pasākumu analīzi un izvērtējumu, bet es gribēju dzirdēt, kā jūs to darīsiet, vadoties pēc kādiem kritērijiem. Un vai jūs esat gatavs uh, drošības pasākums, kas ir nelikumīgi jo mēs eh, redzam, ka drīzumā tiks noslēgta mm, vienošanās ar Kanādu par PNR datu apmaiņu. Mēs vēlamies, lai mm, tie mm, tiktu kādreiz arī dzēsti, un mēs gribētu zināt, vai jūs esat gatavi izdarīt secinājumus, piemēram, vai jūs esat gatavs eh, pārskatīt eh, eso, spēkā esošos PDR nolīgumus un atsaukt pasākumus, kas ir nelikumīgi. Vai arī tā būs daļa no šī izvērtējuma, vai arī jums izvērtējums nozīmē tikai kaut kādus saskaitāmos, vai jūs eh, raudzīsieties, kādus pasākumus vēl ir iespējams um, paredzēt papildus. Vai jūs esat gatavs arī atsaukt kādus pasākumus, ja tie nav pamatoti loģiski, vai arī tad, ja tie nav likumīgi un neizturētu pārbaudi Eiropas Savienības tiesā. Un tagad uh, Sargentīnī kundze zaļo vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra King, es domāju, ka mūsu viedoklis par to, kā padarīt Eiropu drošību, drošāku atšķiras. Jūs minējāt tā piemērus par to, kā mēs kontrolēsim savas iekšējās un ārējās robežas, bet ja mēs paraugāmies uz garo terorisma aktu sarakstu Eiropā, uh, tad mēs redzam, ka teroristiem vairumā gadījumu bija Eiropas pilsoņu pases. Problēma ir iekšēja. Mums ir jāstrādā ar sabiedrību. Jūs runājat par sabiedrības noturību, bet šai noturībai būtu jābūt tādai, kas uh, strādā ar deraka, deradikalizāciju, kas uh, pilsoņiem rāda perspektīvu. Un, uh, Ja mēs runājam vienkārši par robežu šķēršošanas pārbaudu, tad es nedomāju, ka tas uh, efektīvi palīdzēs šo noturību vērot. Tāpēc es gribētu, lai jūs um, nedaudz plašāk skatītos uz dera, deradikalizāciju. Mm, tika pieminēta arī šifrēšana. Manuprāt, tas uh, izskanēja jūsu uzklausīšanas laikā, un tas nozīmē, ka mēs vēlamies atvieglot piekļuvi šifrētiem pierādījumiem. Vismaz tā jūs to skaidrojāt, kaut arī mēs uh, augsts novērtējam to, ka tiek īstenotas pretterorismu politikas. Mēs vēlamies, lai mm, Eiropas parlaments tajā tiktu iesaistīts. Un pārējot pie nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas apkarošanas direktīvas, es esmu ēnu referente Lībe komitejā un, manuprāt, šobrīd ziņojums jau ir nosūtīts tulkošanai, tomēr ir ārkārtīgi grūti uh, strādāt pie terorisma apkarošanas um, sadaļas 5. Uh, AMLD direktīvā, jo pietrūkst pierādījumu par to, kur tad slēpjas problēmas un kādi soļi būtu efektīvi. Tāpēc es gribētu, lai dažādas iesaistītās puses mums to parādītu. Mē, mums te ir sasietas uh, rokas, jo komisija sēž uz uh, datiem uh, kā suns uz siena kaudzes. Uh, un nedalās datos par terorisma finansējumu. Tā ir problēma. Ja mēs nesaņemam plašāku informāciju, tad, protams, man ir viegli teikt, ka mm, teroristi ir kā marionetes, bet uh, tas jau nerisina problēmu, tāpēc es aicinātu jūs dalīties šajā informācijā. Lielas paldies! Varbūt jūs atbildētu vispirms. pirms uz šiem jautājumiem, un tad uh, dosim iespēju izteikties nākamajiem runātājiem. Jā, mēģināšu atbildēt uz uh, jautājumiem, kas um, aptvēra visai plašu problēmu loku. Par migrācijas un terorismu saikni. Es ceru, ka mēs visi esam vienisprātis par to, kā mēs izprotam šīs problēmas un uh, kā mēs par to runājam. Proti, pastāv problēmas migrācijas plūsmu pārvaldībā, pastāv atsevišķas uh, problēmas, uh, ko rada terorisms. Un ja šīs divas lietas tiek sajauktas kopā, tad uh, būtībā jūs darāt uh, dāšu propagandas darbu. Un uh, pieliet uh, eļu ugunī populistu kustību popularizēšanai. Un te ir um, daudz uh, plašāks um, jautājumu lokus nekā tikai migrācijas uh, plūsma pārvaldība. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs būtu konsekventi savos vēstījumos un veiktu šo nošķīrumu. Mēs zinām, ka dažas personas, kas uh, ir strādājušas Daišu labā un mēģina nodarīt mums kaitējumu, ir domājušas par atgriešanos uh, vai ierašanos Eiropas Savienībā, izmantojot uh, tos pašus uh, migrācijas maršruts, ko migranti, bēgļi. Un, manuprāt, uh, ir būtiski, lai mēs varētu skaidri aprakstīt pasākumus, kurus veicam, lai stiprinātu caurskatāmību un uh, kontroļu efektivitāti robežšķēršošanas uh, vietās. Jo tā ir efektīva atbilde tiem, kuri nepamatoti mēģina sajaukt kopā migrācijas un terorismu problēmas. Tādējādi mēs pierādam, ka mums ir efektīva kontroļa sistēma uz ārējām robežām. Šobrīd arī izmantojot uh, robežsardzi un krasta apsardzi, atbalstot uh, dalībvalstu iestādes, tīpaši Itālijā un Grieķijā. Un um, te es gribēju izmantot šo iespēju un uh, pateikties uh, šo valstu iestādēm par centieniem. Itālija ir ievērojami uzlabojusi uh, ātrumu, ar kādu tā dokumentē un noņem pirkstu nospiedumus um, personām, kas no jauna ierodas Eiropas Savienībā. Un šis uh, darbs uh, tiek veikts uh, Itālijā un drīz arī Grieķijā. Mēs atbalstām iestādes, kur tām ir nepieciešama palīdzība, arī veicot sekundārās pārbaudas pēctecības darbu. Bet eh, tas notiek arī izmantojot pasākums, kurus jūs pieminējāt. Reizēm ir jādomā arī par Schengenas eh, robežu kodeksa eh, uzlabošanu, par um, iebraukšanas, ieceļošanas, izceļošanas sistēmas izmantošanu terorismu apkarošanas kontekstā. Jo, manuprāt, tad eh, šis stāsts eh, būtu pārliecinošāks. Mēs varētu labāk atbildēt tiem, kas mēģina sajaukt kopā terorismu un migrācijas uh, problēmas. Vienlaikus es pilnībā piekrītu Sargentīnī kundzei. Tam, ko viņa sacīja par um, to, ka mēs nevaram nepārtraukti tikai stiprināt ārējās robežas, ir jārisina arī sabiedrības eh, izturības, sabiedrības noturības eh, problēmas, jāveic eh, deradikalizācijas pasākumi. Un es par to vienmēr esmu runājis un uh, turpināšu to darīt, jo uzskatu, ka uh, Tas ir ārkārtīgi būtiski. RAN konference, kuru mēs rīkojam rītdien, runās par efektīvu iejaukšanās stratēģiju veidošanu. Kā jau es jums to teicu, tā ir organizētāka pieeja labās prakses apmaiņai, kas eh, dalību valstis aicinās izveidot un eh, atbalstīt labāko prakšu depozitārija mm, veidošanu, lai mēs varētu palīdzēt uh, pilsoniskajai sabiedrībai un uh, grāsrūts uh, um, kustībām, kur Eiropas Savienībā tādas uh, darbojas, lai mācītos no labākās pieredzes, lai veicinātu nacionālo kontaktpunktu darbu, lai visi, kas uh, šajā ziņā kaut ko dara, zinātu, kur vērsties uh, pēc palīdzības un atbalsta. Uh, Un te mēs um, sākam jaunu iecīvu, kas, sāk, kas saucas Renjan, un tā ir iecerēta, lai jauniem cilvēkiem palīdzētu aktīvi iestāties pret radikalizāciju. Jūs zināt, ka ar izglītības un citiem pasākumiem runājot ar jauniem, jaunajiem cilvēkiem, ar jauniešiem, ir nepieciešams uh, iestāties pret radikalizāciju, un jaunieši jau šeit ir mūsu darba labākie vēstnieki. Mums ir jāatrot veidi, kā viņus labāk iesaistīt šajā ilgtermiņa darbā, ko prasīs deradikalizācija. Vairāk no jums uzdeva jautājums par uh, pasažieru dātu reģistru. Es negribu tagad atkārtot uh, visu to vārdu kāru. Uh, kas uh, risinājās, kad jūs uh, formulējāt savu viedokli par PDR. Jūs uh, zināt, ka ne visi aspekti, par kuriem ir panākta vienošanās, ir perfekti. Bet es vēlētos spērt nākamo soli un šķiet arī pirmo soli, izvērtējot uh, panākto vienošanos um, efektivitāti, jo es neredzu, kā gan mēs varēsim nonākt pie kaut kāda viedokļa par pierādījumiem, jo daudz no jums uh, pieminēja politiku, kas uh, balstās uz uh, pierādījumiem, ja netiks veikts šīs sistēmas izvērtējums. Tāpēc mēs um, izstrādāsim šo īstenošanas plānu, es piekrītu ka nav veiksmīgi tas, ka dalību valstis kavējas ar īstenošanu novembra beigās. Mēs uh, ar jums un ar dalību valstīm mm, padalīsimies ziņojumā, kurā būs, uh, kas būs mēģinājums dalību valstīm sniegt uh, palīdzību un padomus šīs direktīvas īstenošanā. Tur būs uzskaitīta virkne uh, Mm, būtisko elementu, kas mūsuprāt um, ir jānodrošina, lai efektīvi īstenotu šo direktīvu. Ir nepieciešams, piemēram, izveidot uh, tās augto PIU, ir jānorāda, kura tad būs uh, tā iestāde, kas uh, kā PIU darbosies dalību valstīm ir jāizveido tehniskie risinājumi pasažieru datu apstrādēji. Ir um, jāatrod personāls PIU, tajā skaitā arī datu aizsardzības uh, uzraugi. Ir jānosaka, kas būs tā kompetentā iestāde, kurai būs tiesības pieprasīt un saņemt PDR datus. Ir jānodrošina saikne ar um, gaisa pārvadātājiem. Uh, lai jūs varētu saņemt šo informāciju. Turklāt tai ir jābūt tādā formātā, kuru jūs varat apstrādāt un ar kuru jūs varat dalīties. Un tas prasa gan uh, praktiskus risinājumus, gan daudzos gadījumos arī mm, leģislatīvo darbu dalību valstīs, un varbūt um, tie nav gluži chronoloģiski soļi, kas seko viens otram, bet visas šīs problēmas, ja jūs vēlaties uh, efektīvi īstenot direktīvu ir jāatrisina, un tāpēc ir nepieciešams saprast, kādā situācijā dalībvalstis ir, kur tām ir jāpieliek lielākas pūles, un uh, galu galā mēs uh, kā komisija un uh, arī citas dalībvalstis um, kolēģiem šajā procesā var palīdzēt. To mēs esam gatavi apspriest, runājot par plašāku efektivitātes izvērtējumu Es nevaru pagriezt eh, laiku atpakaļ, un es nevaru arī to apturēt. Tas nav iespējams. Bet mums ir nepieciešams efektīvs process, kas mums palīdzētu mācīties un kas eh, pēc eh, iespējas balstītos uz pierādījumiem par dažādu politiku efektivitāti. Un, un to es vēlētos darīt struktūrēti. Es labprāt sadarbotos ar jums šajā ziņā, un mēs eh, strādāsim pie idejām par mm, to, mm, kā rīkot eh, tematiskus eh, seminārus mm, katram instrumentam atsevišķi, kur tiktas domāts par to, kā risināt problēmas, un ja jums ir kādi ierosinājumi par to, kā to labāk darīt, es labprāt tos uzklausīšu. Un tad, kad šie semināri notiks, es tiešām ceru, ka jūs tajos arī piedalīsieties mums, jums būs iespēja iesaistīties visā novērtēšanas procesā, un es esmu pārliecināts, ka tā būs kritiska, bet es tiešām jūs aicinu šajā procesā iesaistīties. Es ceru, ka jūs piedāvāsiet arī uzlabojumu idejas. Uh, Un eh, man ir jānonāk pie kritiska secinājuma, ka tad, ja mēs eh, dažās jomās nedarīsim ko vairāk, mēs eh, nedarīsim visu, kas ir nepieciešams. Un daudzas lietas ir jādara atšķirīgi. Un novērtējuma procesā mēs to visu redzēsim. Tālāk atbildot uz konkrēto jautājumu par šaujamieročiem, ko uzdeva viens no godāmiem deputātiem. Es ļoti atvainojos un uh, es tiešām entuziastiski pārstāvu komisijas nostāju. Es domāju, ka jūs arī būtu pārsteigti, ja es neatbalstītu komisijas nostāju, bet uh, kā jau es norādīju, es tiešām vēlētos, lai mēs šobrīd atrastu veidu, kādā vienoties, kopīgi vienoties par to, ko mēs šajā jomā darīsim, jo uh, Manuprāt, vairāk nekā gads būs pagājis kopš Bataklāna notikumiem un ir grūti sabiedrībai izskaidrot, kāpēc mēs nevirzamies uz priekšu. Lai panāktu vienošanos, tā ir jābūt tādai, kur var atbalstīt visas puses, gan komisija, gan dalību valstis, gan parlaments. Un es tiešām negribētu noliegt to, ka notiek ļoti disku, detalizēta diskusija par to, kā nodrošināt efektīvas kontrolas. Tomēr es esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienošanos un ka šī vienošanās ierobežos pilnībā automātisku un pārveidotu pusautomātisko ieroču apriti, ņemot vērā to uh, atļautu likumīgo izmantojumu dažādās uh, sabiedrības uh, kopienās. Kolēģi, tagad ir vēl 11 runātāji manā sarakstā. 11, uh, bet nav iespējams visus uzklausīt. Uh, vairāk noteikti nē. Bet tad 11 uh, kolēģiem maksimāli divas minūtes lūdzu nepārsniedziet laiku, lai mēs varētu vēl saņemt atbildes. pirmais runātājs. Uh, ja paldies, priekšstādātāji, paldies, uh, komisāra kungs. Ja tik tiešām uh, mums ir šeit ierobežota kompetence, bet es gribēju teikt, ir pilnīgi pareizi. Mums ir pareizi jāizno tas, par ko esam vienojušies, izvērtējot to, kas jau notiek un kas jau ir īstenot. Uh, SEIS 2 ir perfekts piemērs tā ir e, ļoti plaša uh, Eiropas Savienības datubāze, ko var izmantot, lai piedāvātu lielāku drošību Eiropas pilsoņiem. Un drīz mēs varēsim to izmantot, lai meklētu arī pēcu nospiedumus. Bet mēs pēdējos gados redzējām, ka ir nepieciešami uzlabojumi, piemēram, e, dalību valstu spējas uh, iekļaut sistēmā un meklēt brīdinājumus. Varbūt jūs varētu arī pastāstīt, kādus uzlabojumus plāno komisija SIS sistēmai. Paldies, Grīsbekas kundze, jūs esat sarakstā, bet jūs, jūs par vēlu, principā, pieteicāties. Činiči kundze nākamā. Paldies, paldies priekšsādātāji. Paldies arī Kinga kungam par dalību mūsu sanāksmē. Es ļoti uzmanīgi un ar lielu interesi sekoju jūsu teiktajam. Pati esmu ēnu referente ziņojumam par terorismu apkarošanu. Jūs runājāt par to, ka pēc iespējas ātrāk jūs vēlaties konkretizēt šo priekšlikumu. Un jūs runājat arī par to, ka nepieciešams vienots satvars Eiropas Savienībā, lai labāk apkarotu terorismu. To mēs augstu vērtējam. Jūs runājat arī par upuru aizsardzību, arī tas ir ļoti svarīgs temats. Bet uh, krimināla tiesību satvars šajā jautājumā ir jāsasaista ar ilgtermiņa preventīvo stratēģiju. Jūs pieminējāt novēršanas pasākumus, uh, un jūs pieminējāt uh, apmācības pasākumus jauniešiem un uh, centienus novērst radikalizāciju. Runājot, piemēram, par ieslodzījumu vietām, es domāju, ka komisijai šeit vajadzētu izstrādāt specifiskākas programmas. Informācijas apmaiņa, protams, ir ļoti svarīga. Ir e, jāatbalsta EU līsa, Eiropols, Eirojūs. Es pati e, pagājušā nedēļa apmeklēju EU līsa aģentūru. Un augstu vērtēju jūsu vēlmi uh, izmantot eh, jau pieņemtās aktivitātes. Bet mēs redzam arī, kā vairākas dalībvalstis neizmanto pilnībā informācijas apmaiņas iespējas. At ko tad mēs varētu darīt, eh, lai ne tikai īstenotu pieņemtos lēmumus, bet uzlabotu īstenošanu? Un vēl kāds aspekts, kas man ir ļoti svarīgs, proti cīņa pret terorisma finansēšanu. Arī šīs aspekts būtu jāiekļauj pretterorisma direktīvā. Jūs runājat arī par ārvalstu kaujiniekiem. Kā jūs domājat, vai Eiropas Savienība varētu stiprināt sadarbību ar trešajām valstīm šajā cīņā, vai mums ir visi vajadzīgie priekšnosacījumi? Paldies! Paldies, Bonīkungs! Paldies priekšsādātāji, paldies komisāra kungam par visaptverošo prezentāciju. Jūs pieminējāt būtībā visas tēmas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības drošību un drošības savienību. Daudzi jautājumi uh, jau ir izskanējuši, bet runājot ļoti atvērti. Kādi šķēršļi tad pastāv un ko jūs sagaidāt no dalību valstīm? Jo man ir tāda sajūta, ka joprojām ir daudz problēmu dalību valstīs mums ir jāiztuno direktīvas, runāt, piemēram, par informācijas apmaiņu, par datu apmaiņu, tā nenotiek pilnā apjomā. Es nelūdzu jums nosaukt valstis, kas vēl pilnībā nesadarbojas, bet ko mēs, kā parlamenta deputāti, varam darīt, iesaistot savas valdības? Paldies, Intfeld kundze! Paldies! priekšsēdātāji, paldies komisāra kungam. Man ir liels prieks uh, par to, ka jūs vēlaties tik aktīvi sadarboties ar parlamentu. Mēs jūs redzam biežāk nekā dažus kolēģus, kas nu jau divus gadus ir amatā. Nesaukšu tagad viņus vārdā. Pāris jautājumu. Pirmkārt, uh, man ir liels prieks par to, ka jūs runājāt par izvērtējumu 2011. gada rezolūcijai. Un esmu gatava sagatavot savus ierosinājumus, ja jūs tādus vēlēsieties. Par PDR, tad konkrētāks jautājums. Mēs esam piedzīvojuši, ka ir piešķirts milzīgs finansējums no Eiropas Savienības budžeta - 10 uh, miljoni no 130 miljoniem. Tur ļoti interesants video tagad tiek rādīts. Tad 10 miljoni no 130 piešķirtajiem miljoniem ir paredzēti, lai nodrošinātu starp savienojumus starp dalību valstu sistēmām. Es gribētu pievērsties detalizētāk tam, kā šī nauda ir izdota. Jūs varat atbildēt arī rakstiski. Kā notiek līdzfinansējums dalību valstīs, jo īpaši attiecībā uz starp savienojumiem? Un pēdējā kontekstā es gribētu zināt, kā jūs nodrošināsiet, ka tiek vākti pierādījumi par sistēmas efektivitāti. Uh, Mums ir jau pieredze ar datu vākšanu un iegūšanu. Dalību valstīm vajadzēja sniegt statistikas datus, bet dalību valstis to nav darījušas. Kā jūs nodrošināsiet to šajā gadījumā? Nodrošināt drošību mēs nevarēsim, ja dalību valstis neapmanīsies ar informāciju. Un vai jūs nepiekrītat, ka eh, drošības ziņā ir liels risks tas, ka dalību valstis uh, neveicināt tiesiskumu, kā mēs varam uh, sagaidīt, ka dalību valstis uzticēsies uh, citu valstu uh, tiesību sistēmām, ja dažas valstis ir uh, pašlaik pakļautas komisijas izmeklēšanai. Komisija uzskata, ka tiesiskums nav nodrošināts. Un visbeidzot par PVN uh, krāpšanu. Um, ar Atēnu tirdzniecības sistēmu. Runa ir par desmitiem miljārdu eiro, eh, kas eh, plūst terorisma finansēšanā. Mēs eh, terējam milzīgu naudu, un es zinu, ka Vācijā un Itālijā notiek izmeklēšana. Ir arī citas valstis, bet es ar lielu izbrīnu par to vispār uzzināju, jo runa ir par milzīgajām naudas summām. Mēs cenšamies taču izsakot katram eiro, kas tiek terēts, bet šeit pēkšņi runē par šo milzīgo finansējumu terorismam. Vai komisija neplāno to izmeklēt un sakontaktēties ar tām dalību valstīm, kas jau veic izmeklēšanu? Totenkungs, paldies, paldies eh, komisāra kungam. Vairāki jautājumi jau izskanēja par PDR, bet es gribu teikt, mēs to atbalstām, mēs vēlamies, lai komisija ātri virzās uz priekšu un panāk, ka tās dalība valstis, kas vēl nav aktīvi iesaistītas, sāktu to darīt. Jūs runājat par radikalizāciju. Jūs runājāt uh, par uh, iesaistīšanu viszemākajā līmenī, par paraugu prakšu iesaisti, par praktisko darbu. Bet, protams, Mēs vēlamies to panākt un e, jo īpaši pievērsties tām personu grupām, kas ir radikalizācijas apdraudēti. Es domāju, ka mēs varam te piesaistīt e, plašākas aprindas, e, piemēram, sportistus, kas, kam ir liela ietekme, jāstrādā arī ieslodzījuma vietās. Mēs redzam, ka daudzās dalību valstīs uh, visplašāk radikalizācija notiek tieši cietumos. Un es domāju, ka te varētu vēl uh, piedāvāt ļoti interesantos pasākumus. Jūs runājat, protams, aizsargājot komisijas nostāju. Es piekrītu, ka tas uh, tā ir, mēs vēlamies sevi pasargāt, bet mēs varam arī veikt tādus uzbrūkošos pasākumus. Un es gribētu zināt, kāds darbs ir plānots eh, citur eh, pasaulē, eh, kā jūs strādāsiet ar valdībām, piemēram, tuvējos austrumos. Kaila kundze. Paldies, paldies Kinga kungam par sniegto prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka jūsu mandāts ir ļoti svarīgs. Uh, un ka jūs sākat darbu īstajā laikā. Jums priekšā ir ļoti sarežģīts uzdevums. Man ir jautājums par augstā līmeņa ekspertu grupas ziņojumu par informāciju un uh, starpsavienojumiem. Ko tagad darīs komisija uh, pēc ziņojuma publiskošanas? Vai jūs plānojat izstrādāt ceļa karti? Vai būs likumdošanas priekšlikumi? Eh, no komisijas puses. Un tad par PDR īstenošanu. Jūs to pieminojāt, eh, kolēģi to pieminēja. Es gribētu zināt, kādā fāzē pašlaik mēs atrodamies, cik tālu esam nonākuši ar īstenošanu. Runāt par radikalizāciju. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un ko jūs eh, darāt, lai novērstu radikalizāciju internetā? Paldies, Grīsbekas kundze! Paldies priekšsādātāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Ir uh, ļoti svarīgs jautājums, ko ātri uzdošu. Jūs pirms diviem mēnešiem tikai uzņēmāties šo posteni un, protams, uh, kiberdrošība ir viena no jūsu prioritātēm. Jūs runājāt par diezgan īpašu koncepciju, proti kibernoturība. Man tas ir eh, jaunums. Bet vai jūs varētu, komisāra kungs, mums vairāk pastāstīt, detalizētāk pastāstīt par to, ko jūs plānojat darīt šajā jomā? Jo kiberuzbrukumi uh, eh, ir ļoti satraucoši. Uh, datu zākšana, uzbrukumi datorsistēmām, tas viss uh, satrauc mūsu sabiedrības. Es neesmu speciāliste, un kibernoturība, kā es teicu, man ir uh, jauna koncepcija. Bet um, kā jūs uh, aplūkojat tieši uh, kiberdrošības aspektus un ko mēs varētu sagaidīt tagad tuvākajos mēnešos? Paldies, uh, Deprēkungs. Paldies priekšstādātāji. Sveicu jūs, komisāra kungs. Man ir trīs komentāri. Pirmkārt, jūs teicāt, ka jūs strādāsiet uh, vēl aktīvāk, lai īstenotu PDR sistēmu. Tik tiešām uz mums tiek izdarīts milzīgs spiediens, jo visi saka, ka lūk, tagad jārīkojas steidzami. Ir divas, trīs sistēmas, kas jāpalaiž jau gada beigās. Bet tas ir skandāls, šis spiediens, kas tiek izdarīts. Un turklāt PDR sistēma, kā teikts, ir saistīta ar informācijas apmaiņu, bet tā nenotiek vajadzīgā apjomā. Runājot par informācijas apmaiņas noteikumiem, es uzdevu jautājumu, un tad uh, man tika paziņots, ka komisija neplāno uh, pievērsties uh, PDR datu kodēšanai, jo tas uh, iejauktos dalībvalstu kompetencē, bet būtībā mēs te cilvēkus piemānam. Uh, Ja runa ir par uh, būtisko datu apmaiņu, vai mēs nevaram izstrādāt arī instrumentus, uh, kas ļautu mums vērsties pret teroristiem, izmantojot šos uh, būtiskos datus? Otrais jautājums par 7. pāntu Schengenas robežu kodeksā par sistemātiskajām uh, kontrolēm Eiropas Savienības uh, pilsoņiem. Mums ir septiņas dažādas sistēmas identitātes kartēm, ja nemaldos. 27 dažādas sistēmas, 27 dažādas sistēmas. Nu kā jūs vēlaties uh, panākt, lai atbildīgie uz robežām varētu uh, to uh, visu pareizi izkontrolēt? Vai nebūtu tagad laiks uh, sistēmu harmonizēt? Es domāju, ka Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas saistīts tieši ar drošības stiprināšanu. Nākamā runātāja Lauristin kundze. Paldies, komisāra kungs. Mans jautājums ir saistīts ar to, ko jautāja Grisbekas kundze. Es arī gribēju uzdot jautājumu par sasaisti uh, ar digitālajām tehnoloģijām. Mēs daudz runājam par kiberdrošību, bet palūkojoties uz attīstību, e, e-tirsniecība, lietišķais internets, e, dažāda veida interneta pakalpojumi, tad tīri teorētiski. Tad, es domāju, mums plašāk jāpievēršas tieši digitālajai drošībai, kiberdrošībai. Un vai jūs paredzat kaut kādus pasākumus? Kā jūs strādājat, piemēram, ar uh, Uh, komisāru, kas ir atbildīgs par digitālo uh, jautājumu klāstu, jo šie draudi ir ļoti nopietni. Nākamais jautājums ir saistīts ar deradikalizāciju. Tā ir daļa no informācijas kara, ko ir uzsākušas dažas valstis. Tas ir saistīts arī ar pretizlūkošanas uh, dienestu darbību. Un es domāju, ka sistemātiski mums vajadzētu Uh, veicināt dalību valstu kapacitātes un noturību. Pirms dažiem mēnešiem uh, Eiropols mūs informēja par jauno vienību, uh, kas pievēršas tieši uh, pretizlukošanas uh, datu izmantošanai šajā informācijas karā. Uh, kā jūs pievēršaties šiem starptautiskajiem aspektiem? Paldies! Tiesdemēra kungs. Paldies, priekšsādātāji! Esmu ļoti pateicīgs komisāra kungam uh, par sniegto prezentāciju. Tik tiešām drošība ir mūsu prioritāte. Ja mēs vēlamies apkarot tos, kas sagrauj mūsu brīvību un drošību, tad prioritātei jābūt cīņai pret terorismu. Un es pateikšu tagad kaut ko, ko es varbūt nemaz nevēlaties dzirdēt. Mūsu pilsēta ir ielenkta. Notiek uzbrukumi Rakai. Komunikācijas ceļi starp Raku un Mosulu ir pārtraukti. Daesh uh, tiek uh, vaināts, bet Tas nozīmē arī, eh, ka jāsagaida eh, uzbrukumi mūsu teritorijām. Šie uzbrukumi notiks, jo eh, Daesh ir, būs izmisumā un vērsīsies pret mums. Te mēs runājam par drošību. Mums vajadzētu pārdefinēt mūsu drošību un tos pasākumus, kurus izmantojam. Tāpēc es atbalstu, protams, visu jau veikto, bet gribētu no savas puses norādīt uz dažiem aspektiem. Piekrītu Sargentīnī kundzei, kas teica, ka eh, terorisma finansēšana nav vienmēr saistāma tikai ar naudas atmazgāšanu. Mums pašlaik nav instrumentu, kurus varētu izmantot, lai efektīvi uh, apkarotu terorisma finansēšanu. Un tāpēc, komisāra kungs, es gribētu zināt, ko jūs plānojat uh, darīt, lai uh, cīnītos pret šiem sarežģītajiem finansēšanas ceļiem. Jūs teicāt, ka jūs plānojat uh, ceļotāju iepriekšējas reģistrācijas sistēmu. Uh, kā tas notiks? Protams, mums uh, jāizšķir starp personu apliecinošiem dokumentiem un ceļošanas dokumentiem. Mani jau īpaši interesē plānotais ceļošanas dokumentu jomā. Es uzskatu, uh, ka mums nepieciešams, nepieciešama jauna rīcība šajā jomā. Paldies, Gabriels kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, paldies, ka esat ieradies un ka, ies, ka sniedzāt mums šo ļoti svarīgo informāciju. Es pievērsīšos diviem jautājumiem. Pirmkārt, par legalizācijas profilaksi. Un es domāju, ka jūs pamatoti uzsvērāt RAN. Uh, Eh, paveikto darbu un cik svarīgi ir, lai eh, dalībvalstu iestādes ņemtu vērā šo pieredzi. Un jūs uzsverāt arī vietējo līmeni. Es arī uh, piekrītu, ka vietējie pašvaldību priekšsēdētāji un pašvaldību deputāti ir ļoti svarīgs kontaktpersonas šajā kontekstā, lai mēs varam cīnīties kopīgi pret uh, izaicinājumiem. Otrs jautājums par radikalizācijas profilaksi ja prevenciju tiešsaistē. Kā jūs iedrošināsiet dalību valstis uh, e, um, izmantot kopīgās sistēmas par informācijas apmaiņu. Tas jau ir vaikā, vairāk kārt uzsvērts, bet es gribēju uzsvērt savietojamību datiem un to, lai informācijas apmaiņa būtu sistemātiska. Uh, Es zinu, ka ir augsta līmeņa grupa, bet kādi ir jūsu stimuli un uh, uh soda pasākumi, lai piespiestu dalību valstis uh, uzņemties savu atbildību? Un uh, mums ir arī jāspēj dati analizēt, vai jūs esat izvērtējis šo sistēmu, kādi ir trūkumi, instrumentu ziņā, apmācības ziņā un tā tālāk. Paldies! Thank you! Liels paldies! Un vispēcot, Hīmenes eh, Pesaro kundze lūdzu. Jā, paldies, eh, liels paldies eh, komisāru kungam par to, ka viņš ir ieradies. Es domāju, ka viņš spēlēs būtisku lomu, veidojot Eiropas Savienības drošības jautājumu darba kārtību. Mēs visi esam iesaistīti terorismu apkarošanā, un daudz kolēģi jau uzsvēra, uh, ka um, ir grūti ar to tikt galā. Tikko atgriezos no ANO, kur um, tikos ar uh, pretterorisma koordinācijas nodaļas uh, pārstāvi, un tā tiešām ir milzība. Uh, um, problēma, jo, ja cilvēkiem um, ir jābēg no Mosulas, tad, protams, ka viņi dosies uz Eiropu, tas jau nav nekas jauns, bet nav joprojām terorisma definīcijas, nav arī nekādas vienotības terorisma apkarošanā arī šeit Eiropā, un vēl mazāk, uh, ja mēs runājam par uh, sadarbību ar starptautiskām institūcijām, kā piemēram ANO. Mums ir vajadzīga terorisma definīcija uh, šeit ir svarīgi Uh, veikt prevenciju, um, izmeklēšanu un uh, arī um, sodīšanu. Mums ir kopā ar ANO uh, jāpanāk progress uh, un arī ar trešajām valstīm. Tā kā man daudz laika nav, gribētu tomēr vēlreiz uzsvērt upurus. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs šobrīd uh, gatavojam direktīvu. Līdz šim terorismu upuri nebija saņēmuši pienācīgu uzņē, uzmanību, viņu definīcija nav bijusi iekļauta, mans piedāvātais grozījums tika noraidīts. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir upuri. Viņiem ir vajadzīga ne tikai solidaritāte, viņi var arī aktīvi cīnīties pret terorismu. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi ir arī uh, lai būtu Eiropas koordinācijas centrs uh, Eiropas līmenī uh, terorismu upuru um, koordinācijai. Paldies! Tagad um, uh, komisāra kungs, laika um, nav daudz. Uz daudziem no šiem jautājumiem jūs varat atbildēt rakstiski, bet lūdzu atbildiet uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Lūdzu! Liels paldies un vēlreiz paldies par jūsu aktīvo iesaist šajos jautājumos. Uzreiz var pateikt, un tas, man liekas, arī ir eh, viens no plusiem šīm mm, viedokļu apmaiņām, ir tas, ka es atklāju jaunas lietas. Nezinu, kā mēs esam, kāda ir situācija ar ETS, bet par to uzzināšu. Par virknī jautājumu, kas tika pieminēti Un es atvainojos, ja um, neatpazīšu katru ar uh, uh, šajos jautājumos, jo man nav daudz laika. Mums ir jābalso 11.45, vai visi piekrīt, ka mēs nedaudz pagarināsim šo atbilžu laiku. Jā, labi. Tātad bija virkne jautājumu par ceļošanas dokumentiem. Bija daudz deputāti, kas par to izteicās, tā skaitā Diezde Mēra kungs, kurš runāja par dažādiem aspektiem attiecībā uz ceļošanas dokumentiem. Es gribēju tikai pateikt, ka tā, manuprāt, ir problēma. Ir um, būtiski kompetenču ierobežojumi, kas mums ir jārespektē šajā jomā, tāpat kā citās jomās. Bet ir arī drošības jautājumu, kuros gribētu panākt progresu. Uh, ar eh, kolēģi Jūrovu. Identitātes kartes ir ļoti būtiska šajā kontekstā, jo, kā jau jūs to ļoti labi zināt, Eiropas Savienības pilsoņi ar savām identitātes kartēm var ieceļot un izceļot no Eiropas Savienības, var ieceļot un izceļot no Schengenas zonas un uh, arī uh, atsevišķās trešajās valstīs viņu var iesļot un arī izceļot. Kā lai to pieklājīgi pasaka, ne visas uh, nacionālās identitātes kartes ir vienlīdz drošas. Dažas ir vieglāk uh, eh, viltojams nekā citas. Tātad tā nav tikai nacionāla drošības problēma. Un es domāju, ka mums te kaut kas ir jādara Es gribu atbalstīt savu kolēģi komisāru Jūrovu pētījumā, kur viņa veiks, eh, tas būs ietekmes novērtējums par eh, iedzīvotāju identifikācijas dokumentiem ar nolūku izteikt iespējams priekšlikums nākamgad 2017. gadā, jo man šķiet, ka tas ir pārnacionāls drošības jautājums. Bija atsevišķi jautājumi, um, kas ir ar to saistīti, būs uh, jāskat šie jautājumi un jāņem vērā arī kompetences jautājumi. Sākumā bija daži jautājumi par uh, SIS sistēmu un ko mēs darīsim šajā sakarā. Mēs esam veikuši izvērtējumu un tas uh, iekļausies uh, arī pirmajā uzlabojumu kopumā, kas tiks piedāvāts sistēmai, jo um, tātad tie būs pirmie priekšlikumi, bet es domāju, ka būs arī otrā priekšlikuma kārta, ar ko apspriedīsim arī ar jums. Uh, Pēc eh, augsta līmeņa darba grupas eh, darba pabeigšanas nākamgad vasarā, bet pirmais priekšlikumu kopums pēc mūsu no, veiktā novērtējuma eh, iekļaus piedāvātās izmaiņas, kā uzlabot mūsu iespējas atrast cilvēkus, balstoties tikai uz pirkstu nospiedumu datiem. Tur būs arī runa par jauniem brīdinājumiem un nezināmas eh, personas, kas tiek meklētas, proti, ja ir tikai pirkstu nospiedumi, bet nav citu datu un nav zināms, kas tie ir par cilvēkiem. Un tas varētu būt ļoti noderīgi gan izmeklējot eh, noziegumus, gan cīnoties pret terorismu. Un mums ir arī jānodrošina konkrēti priekšlikumi par to, lai šādi dati netiktu uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Un, uh, gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka tiek piedāvāts eh, labāk iest, ieviest, eh, jeb īstenot eh, aizliegumus iebraukt un atpakaļnosūtīšanas spriedumus. Tātad, ja kāds tiek nosūtīts atpakaļ vai viņam tiek aizliegta iebraukšana, tas ir jāreģistrē, lai tiešām to varētu ieviest, īstenot. Un mums ir jānodrošina uh, lai personas dati šajos gadījumos arī tiktu glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai ieviestu šos aizliegumus. Bet šeit ir konkrētas lietas, ko varam censties darīt tagad, pirmo reizi pārskatot SIS, un tad iespējams būs uh, vēl papildus priekšlikumi, ar kuriem gribēsim nākt klajā vēlāk nākamgad. Džerisī kundze un vēl citi, tā skaitā Himenes kundze minēja upurus. Par to jau izteicos savā ievadrunā. Man ir bijusi sadarbība ar upuru atbalsta tīklu, viņi veic ļoti labu darbu. Es arī piedalos viņu sēdēs, cenšoties nodrošināt, lai uh, mēs nepazaudētu no acīm upurus un viņu vajadzības izstrādājot šo darbu kārtību. Bet ir vēl viens konkrēts punkts, kam gribēju pievērsties, jo man tas šķiet diezgan sarežģīts. Un te ir runa par sadarbību ar upuriem, cenšoties uh, izstrādāt šos uh, vēstījumus, stāstījumus, eh, kas būtu pretstatā teroristu naratīvam. Uh, Un man šķiet, ka visiespaidīgākais uh, tiešām šis vēstījums varētu būt no upuriem, un tas varētu cilvēkus uh, ietekmēt un sas, sasniegt. Uh, tas būtu sadzirdams. Un šeit es gribētu iekļaut, piemēram, arī mātes, kur bērni ir radikalizējušies un devušies, piemēram, uz Irāku un Sīriju. Bet vienīgais veids, kā mēs varam mobilizēt šos, šīs liecības, ir uh, ja uh, šie cilvēki uh, redz, ka viņi var sniegt šo savu liecību. Tāpēc mums ir jāsniedz atbalsta pasākumi terorismu upuriem, uh, līdz viņi ir gatavi un spēj iesaistīties šajā darbā, veidojot pretnaratīvu terorismam. Un, uh, Jā, šī ir arī ļoti būtiska daļa mūsu radikalizācijas apkarošanas darbā. Virkne no jums uh, prasīja detalizētāku informāciju par to, ko mēs gatavojamies darīt uh, eh, RAN kontekstā, piemēram, runājot par cietumiem, izmantojot sportu. Es gribētu piebilst eh, tādus svarīgus jautājumus, kas ir saistīti ar bērniem un sievietēm, jo uh, Eh, kā mēs visi ceram, ja tiks panāts progress eh, pret Daešu, tad ne tikai uh, kaujinieki atgriezīsies, uh, arī ģimenes atgriezīsies, un par to mums ir jādomā. Uh, tātad šeit ir plašs aktivitāšu klāsts, kurās mums ir jāiesaistās rānu kontekstā. Nav šeit tādas vienkāršas atbildes par cietumiem, ir plašas debatas dalībvalstu starpā. Uh, Un dalība valstis vai tās drīzāk sagrupē vai uh, izkliedē cietumniekus, kuri varētu radikalizēties, ja vai jau ir radikalizējušies, mums vajadzētu apmainīties ar labāko praksis, uzklausīt tās dalību valstis, kam ir bijusi vislielākā pieredze šajā jautājumā. Mēs neesam pietiekami darījuši, vismaz manuprāt, uh, izmantojot sportu, kā uh, Uh, instrumentu cīnoties pret radikalizāciju. Tad, kad mēs runājam ar cilvēkiem uz vietas, kas strādā ar uh, šiem cilvēkiem, viņi saka, ka sports ir viens no galvenajiem veidiem, kā piesaistīt jauniešus. Un uh, ir šī Run Young platforma, uh, kur mēs uh, strādāsim ar jauniešiem un es ceru, ka mēs tur arī varēsim konstruktīvāk padomāt par to, kā uh, izmantot sportu un citas sociālās aktivitātes, kā varētu to piedāvāt alternatīvas jauniešiem. Ir ļoti nopietnas, eh, ir nopietni jautājumi par informācijas apmaiņu un to, kā izmantosim augstu līmeņa ekspertu grupu un kā mēs nodrošināsim, lai eh, šīs darba grupas eh, darbam būtu arī pēcdarbs. Es gribētu piedāvāt pātrināt šīs grupas darbu mēs varētu saņemt jau decembrī pirmo ziņojumu, un nevis nākamvasar mēs tad varētu apspriest ar jums šos uh, ziņojuma elementus, tad tos varēsim arī virzīt uz priekšu. Dažus no tiem uh, piebildu jau pie, piedāvāju. Un mēs izstrādāsim programmu, kā šo darbu kopīgi veikt. Bija jautājumi par radikalizāciju internetā. Es gribēju tikai uzsvērt uzsvērt to, cik šis izaicinājums ir būtisks un to darbu, kuru veicam uh, kopā ar dalībvalstīm un interneta provideriem internetu fórumu kontekstā. Mēs cenšamies uh, stiprināt mūsu pūliņus pret radikalizāciju internetā. Eiropas Unības internetu fórums tiksies decembrī. Es aicinu jūs piedalīties, ja jūs esat ieinteresēti. Uh, Es uh, aicinu arī priekšsēdētāju tur iesaistīties un arī augstu līmeņa darbu grupas aktivitātēs iesaistīties. Progress, kur esam panākuši, identificējot un uh, izņemot materiālus internetā, um, jūs zināt, ka Eiropola Uh, vienības pie tā strādā, uh, dažas satura vienības ir noziedzīgas, uh, tās uzreiz tiek izņemtas, un citas savukārt mums ir jāicina provideriem izņemt saskaņā ar viņu rīcības kontekstu. Mēs um, apmēram 90% no materiāla, kas tiek identificēta, tas tiek arī izņemts. Uh, 15 tūkstoši vienību ir izņemtas, bet tas ir tikai pieliens jūrā no propagandas materiāliem, kas uh, skalojas visā šajā te interneta vidē. Uh, viena no lietām, kam es gribētu izmantot interneta fórumu, ir eh, plašināt, paplašināt mūsu dialogu ar interneta provideriem, kā strādāt šajā jautājumā jo liela daļa materiāla nāk no ārpus Eiropas Savienības. Lostens konzulu jautāja par sadarbību ar trešajām valstīm. Es domāju, ka šeit ir būtisks darbs paveicams, eh, stiprinot mūsu pretterorismu dialogu ar trešajām valstīm, lai iekļautu eh, te mūsu darbu cīnoties pret radikalizāciju un propagandu. Un es šeit runāju par eh, ārējās darbības dienestu un eh, Malmsrēmas kundzi. Es ar viņiem sadarbojos, lai uh, to iestrādāt arī mūsu dialogos ar trešajām valstīm par teroristu finansēšanu bija jautājumi. Dievs Demēra kungs, es, protams, atbildu arī Sargentīnī kundzei. Šeit ir tiešām būtiski izaicinājumi, ir uh, diezgan grūti uzlabot mūsu darbu pret terorismu finansēšanu, un pat ja šis uh, finansējums ir neliels, un uh, ja finansēšanas um, līdzekļi ir grūti izsakojami, tad tomēr ir plusi, ja mēs izsakojam šim finansējumam. Man bija arī viedokļu apmaiņa ar Eiropolu un citiem par viņu sadarbības efektivitāti ar uh, finansējuma uh, izsakošanas mehānismu attiecībā uz terorismu. Tur tiešām ir ļoti labas, vērtīgas norādes, ko var saņemt. Un es saprotu, ka potenciāls šādiem mehānismiem ir tiešām ļoti būtisks, un es labprāt ar jums apspriestu iespēju uh, izveidot Eiropas Savienības sistēmu kā papildinājumu citām finanšu uh, plūsmu izsakošanas sistēmām. Ne šodien, bet citu dienu. Šis te uh, sarežģītais jautājums no Bona kunga par šķēršļiem, ar kuriem saskarsimies uh, šo darbu īstenojot. Jūs zināt, ka šķēršļi pastāv, tiem pieskārāties savos jautājumos. Galvenie šķēršļi ir uh, uzticības eh, un eh, eh, pārliecības klimata veidošana, kas pārliecina visus iesaistīties kopīgā darbā un dalīties ar informāciju. Ir jāveido sistēmas, kas vēlāk ļauj efektīvi sadarboties, vienalga, vai tas būtu PDR vai citā kontekstā, un es ļoti uzmanīgi pierakstīju um, komentārus, kurus izteica Deprēz kungs. Man nav atbildes tagad, bet sniegsim tās vēlāk. Un treškārt, tad ir jāpanāk šo sistēmu uh, efektīvi ieviešana. Izaicinājumi ir zināmi, un es kopā ar jums vēlos darīt visu, lai uh, šos izaicinājumus uh, tiešām pievarētu. Paldies, komisāra kungs! Uh, Diemžēl mums beidzās laiks, bet eh, gribu vēl pieminēt divas lietas. Mēs gribējām struktūrēto drošības dialogu, ko gribēju apspriest ar eh, koordinatoriem, jo tas ir ļoti skaidrs, ka eh, deputāti ir apsprieduši uzklausīšanā arī ieviešanas jautājums, un tāpēc arī bija jautājumi par PDR un tā tālāk, un arī datu un drošības jautājumu. Mums acīm redzam ir vajadzīgs padziļināts diskusijas eh, par šīm lietām. Šis formāts varbūt nav ideāls. Mēs centīsimies izstrādāt struktūrētu dialogu, lai mums būtu eh, vairāk laika iedziļināties šajos jautājumos. Es to apspriedīšu ar koordinatoriem un cerams, tas būs īstenojams. Bet es domāju, ka pirmajai reizei eh, mums bija ļoti laba diskusija. Paldies, ka atvēlējāt tai laiku. Paldies, kolēģi, par lieliskiem jautājumiem un es atvainojos tiem, uh, kuri nespēja uzdot savus jautājumus. Lielas paldies, komisārkungs! Kolēģi, piedodiet, ka es liku jums gaidīt, ja jūs ieradāties uz balsošanu. Ja viss ir gatavs, mēs varam tam nekavējoties ķerties klāt, bet pārbaudiet, vai visiem līdzi ir balsošanas kārtītas. Ja ne, tad norādiet to tagad lai mēs varētu piefiksēt jūsu balsis. Vai visiem ir līdz kartītes? Ļoti labi, tad pāriesim pie 8. darba kārtības punkta - elektroniskā balsošana, līguma par digitālā satura piegādi. Un te referenta ir Marija Loristina, vai Marija, tu vēlējies sākumā ko par to sacīt? Īsumā es gribēju tikai atgādināt, ka šī faktiski ir pirmā reize, ka mēs uh, Kopš jaunās datu aizsardzības regulas piedalāmies tās īstenošanā, un daži saka, ka mēs nosakām standartus. Mūsu mērķis Libe komitejā bija panākt, ka datu aizsardzības regula tiek uh, pilnībā uh, īstenota un ņemta vērā, ne tikai ar tādām vispārīgām frāzēm, kā neskarot kaut ko without prejudice, bet eh, pavisam konkrēti runājot par digitālo saturu, un tas ir pilnīgi viss, sākot no mūzikas līdz programmatūrai. Un visā šajā praksē ir nepieciešams eh, nodrošināt, ka datu aizsardzības regula tiek saprasta kā dāļa no šīs prakses. Es esmu ārkārtīgi pateicīga visiem ēnu referentiem. Mēs eh, strādājam kā komanda ļoti pozitīvā gaisotnē. Daudzi no mums piedalījās eh, šīs regulas eh, veidošanā, jau uzskatīja to par savu atbildību un liels paldies par to. Un es ceru, ka mums ir izdevies panākt labu rezultātu. Liels paldies! Pāriesim pie balsošanas, kolēģi. 88. grozījums. Sākam balsot! Thank you. The vote isn't open. The vote is open. Sākam balsot. Which is just enough time for Anna Gomez to... Visiem pietiks laika, tā skaitā Annai Gomesai, lai sameklētu balsošanas kārtīti. Everyone voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Desmitais grozījums. Bals, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. 90. grozījums. Sākam balsot. Deviņdesmitais grozījums. Deviņi nulli. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 91. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vai ir kādas problēmas? Viss kārtībā. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es vienkārši smaidu, jo es skatos, ka Kornēlijas kungs ETP nebalso. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. 11. kompromiss pieņemts. 106. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 116. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 117. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 122. grozījums sākam balsot. Piedodiet. Piedodiet. 121. 122. identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 124. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 128. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 132. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. grozījums balso, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 136. grozījums sākam balsot, piedodiet, 100. 136. un 137. kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 140. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130, 141. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 142 pār, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Septītais kompromiss, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Astotais kompromiss, sākam balsot, Beidzam balsot. Pieņemts. 151. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 152. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 153. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 154. un 155. identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 157. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 158. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 160. un 161. identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 162. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 172. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 173. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt septiņdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 175. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 176. grozījums, balsojums pa daļām, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsārumi. Mēs, eh, diemžēl, nevaram par tiem nobalsot eh, blokā, tāpēc vispirms 21. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 22. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 25. Piedodiet. 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. sākam balsot. Be beidzam balsot. Noraidīts 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 133. Eh, pirmais un 33. identiski sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 35. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. apsvērums, 47. Uh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. apsvērums, 49. Uh, un 50. identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. apsvērums, 51. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums, 52. Um, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. apsvērums, 4. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. apsvērums, 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. apsvērums, 6. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61, 63 un 64 grozījums blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 67. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 71. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Septiņdesmit ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 8. grozījums pār. Uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 82, 83, 84, 85 un 86 blokā. Sākam balsot. Nē? Atvainojiet, kolēģi, no 82. līdz 84. grozījumam blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts.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 pieņemts. Un tagad balsojam par grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 pār, 4 pret, 2 atturējušies. Apsveicam. So, so we go straight to the next one. Uzreiz nākamais balsojums, kolēģi. Kurš ir nākamais? Te būs vieglāk. Klusā okeāna salas, vai ne? Vai nav klusais okeāns? Atvainojiet. Tad, nu jā, es nosapņoju. Labi, balsosim tagad par devīto punktu, tad devītais punkts - nolīgums starp Eiropas Savienību un Kiribāti Republiku par īstermiņa uzturēšanas vīzu režīma atcelšanu uh, rekomendācijas projekta pieņemšanā. Tad mums būs tāda par Kiribāti, par Mikronēziju, Tuvalu, Zalmanu salām un Māršalu salām. Vai jūs vēlaties izteikties, uh, Gabriela Kunze? Es vēlējos tikai pateikties kolēģiem. Tik tiešām tās ir nelielās saliņas, bet tās visas ir AKP valstu grupā, un tā ir valstu grupas, kas mums ir ļoti svarīga Kotonu nolīguma kontekstā. Tā kā mums vajadzētu sniegt pozitīvu signālu attiecībā uz vīzām. Paldies! Jā, tik tiešām. Un te runa arī par starpinstitūciju struktūrām un par vīzu režīmiem. Vispirms balsosim tātad. Nē, mēs nevaram blokā balsot. Tā mēs tiešām ļoti nebīžīgi izturētos pret šīm valstīm. Tad balsosim individuāli. Pirmais nolīgums ar Kiribāti republiku. Sākam balsot. Kiribāti republikas nolīgums. Vai visi zina, kur atrodas šī republika? Jūs, protams, referents kundze zināsiet. Labi, beidzam balsot tagad. Pieņemts. Apsveicam referenti. Nākamā rekomendācija par Mikronēzijas federatīvajām valstīm. Balsojam par Mikronēziju, kolēģi. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums - īstermiņa uzturēšanas vīzu režīma atcelšana ar Tuvalu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rekomendācijas projekts pieņemts 43 balsis pār 4 pret. Un visbeidzot Zalmana salas. Priekšpēdējais balsojums, tātad Zalmana salas. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot par Māršalu salām. Sākam balsot par Māršalu salām. Beidzam balsot. Pieņems 43 balsis par, 4 balsis pret, apsveicam referenti. Līdz ar to esam noslēguši arī balsojumu. Paldies, kolēģi! And that is also the end. Ar to beidzam arī rīta sesiju. Tad rīta sesija tagad ir oficiāli slēgta. Tiekamies pēcpusdienā, kolēģi. Pulksten trijos. Pēcpusdienā pulksten trijos.